So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Un tātad, godātie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Gribētu lūgt visus ieņemt vietas tā, lai mēs varam sākt sanāksmi. Un alle diejenigen. Un savukārt gribētu lūgt visus tos, kam šeit sanāksmē nevajadzētu atrasties tālpu atstātā. Auf den Raum zu verlassen. So. Jā, zunächst einmal. Pirmām kārtām, kā jau teicu, gribu visus šeit sveikt pēc vasaras brīvdienām. Es ceru, ka pēc visiem šiem mm, nervozajiem vēlēšanu laikiem varēsim tagad sākt darbu mierīgi, atbilstīgi. Esam bijām pelnījušies šo atvaļinājumu. Ceru, ka esat visi veseli, atpūtušies un nu varēsim atsākt parasto darbu šeit komitejā jaunajā sasaukumā. Nu, pirmam, vispirmām kārtām man jums jāvaicā, vai jums ir kādi iebildumi pret darba kārtības projektu? Nē? Ja ne, tad tādā gadījumā darba kārtības projektu uzskatīsim par apstiprinātu. Tālāk esam saņēmuši arī sanāksmi protokolus sanāksmēm, kas notika 10. jūlijā. Uh, vai jo, tie visi ir pievienoti jūsu dokumentos, vai ir kādas piezīmes vai komentāri par šo sanāksmi protokolu? Ja ne, tad tādā gadījumā arī šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Ja vien šīs sanāksmes gaitā neradīsies kādas iebildes vai komentāri. Tālāk nonākam pie trešā darba kārtības punkta. Pirmām kārtām tulkojums. Šodien pieejams tulkojums šādās valodās - franču, vācu, itāļu, angļu, grieķu, spāņu, somu, ungāru, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu valodā. Nu, tā tad diezgan labi, labs noklājums šodienas sanāksmē. Un te jau iepriekš gribu teikt paldies eh, tulkiem, tulki saka paldies, ja mūs klausīsieties. Tālāk pārraida tiešsaistē. Gribu atgādināt, ka šī sanāksmes gaita tiek pārraidīta tiešsaistē. Un šorīt tālāk mums jārunā par budžeta grozījumiem un jābalso par tiem. Tas, attiecīgi, ir ceturtais darba kārtības punkts, te runājam par Eiropas Savienības vispārīgo budžetu 2020. finanšu gadam. Mums ir jāapstiprina budžeta grozījumi. Gribu tikai pirms tam vēl precizēt eh, pāris lietas, pirms nonākam pie balsojuma, respektīvi mēs balsosim par katru grozījumu atsevišķi. Uh, un beigu beigās nebūs nekāda gala balsojuma. Šogad mums nav vajadzīgs īstenot nevienu horizontālu mandātu, jo padome līdz šim um, ir pieņēmuši savu ehm, nostāju vēl pirms mēs pie, veicām iepriekšējo balsojumu. Tālāk Attiecīgi mūsu grozījumos mēs jau iepriekš atgriezāmies pie komisijas sākotnēji norādītajiem skaitļiem un līdz ar to horizontāli mums nekas nav jādara. Līdz ar to, ja nevienam vairs nav nekā sakām, vai mēs varam pāriet uzreiz pie balsošanas, bet es pirms gribu, protams, vaicāt, vai varbūt, eh, kas sakāms, ir referentei. Jā, paldies! Petra Hamerverta, jā, pavisam īsi. Vispirmām kārtām gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem par ļoti labo un konstruktīvo sadarbību kā jau vienmēr sākotnēji sasaukuma sākumā ir e, tāds ne jau nevienmēr neliels sajukums, apjukums, jautājumi par to, kas ir izmēģinājumi projekti, kādas ir šīs aplēses. Un es jau stādot jums priekšā savu ziņojumu, jūs informēju, ka es neatbalstīšu tādus izmēģinājumu projektus, kas būtu C vai D kategorijā saskaņā ar komisijas novērtējumu, tad saņem dažādus papildu jautājumus un gribu tāpēc vēlreiz precizēt. C, tas nenozīmē, ka šie projekti ir kaut kas slikts, bet vienkārši tas nozīmē, ka šie projekti faktiski jau var tikt programmēta ar kaut kādiem citiem pašais pastāvošu programmu līdzekļiem un attiecīgi var arī to ietvaros tikt pieteikti. Tātad šī C kategorija nenozīmē, ka šie projekti ir kas slikts, bet vienkārši mēs tos nefi nefinansēsim izmaiņām projektu programmas ietvaros. Un tāpēc mēs e, atsakāmies no šiem projektiem, tātad C un D kategorijās, bet tas tiešām nenozīmē neko sliktu attiecībā uz projektu kā tāda izvērtējumu un tas šie projekti var tikt ja pieteikti citu programmu ietvaros un attiecīgi ar komisiju mēnesī tad notiek sarunas par to, vai šāds finansējums var tikt piešķirts. Lielas paldies! Ja nav tālāk nekādu piezīmju no klātesošiem, tad nonākam pie balsojuma, vai ne tā? Bet, nu, tomēr jāpārliecinās, ka jums līdzi ir balsošanas kartīta gadījumā, ja būtu jābalso elektroniski. Vai visiem kartītes ir līdzi? Cerams. Jā, lūk, es arī ielikšu savu iekārtā. Nu, tad sāksim balsot. Pirmām kārtām kult 5900 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 5901 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 5902 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 5903 par, pret, atturas atturas noraidīts. Tālāk 5909 par pret atturas pieņemts. Tālāk 5906 par pret atturas pieņemts. 5907 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums 5904. Es atvainojos, 5905 jau par pret atturas pieņemts. Tālāk 5910 par balsis no zāles. Vienam par, vienu pārēc pāri, jā, 5904 pārlecām pāri par pret atturas pieņems, atvainojos, es tiešām pārlecu vienam klā, pāri, man liekas, par to jau nobalsojam. Tātad nonākam tagad pie 5, 9, 1, 0. Par, pret, atturas, pieņemts. 5, 9, 0, 8 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 9, 1, 2 par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Tālāk pārējiem pie pirmā kompromisa grozījuma par pret atturas pieņemts. Tālāk 5, 9, 1, 8 par pret atturas pieņemts. 5, 9, 1, 9 par pret atturas pieņemts. 5920 par pret atturas pieņemts. 5921 par pret atturas pieņemts. Tas bija identisks ar 5923, tāpēc pārējiem tālāk pie 5922 par. Tas gan ir atsaukts, es atvainojos. Līdz ar to 5924 par pret, atturas pieņemts. 5926 par, pret, atturas noraidīts. 5927 par, pret, atturas pieņemts. Tas bija identisks ar 5928, tālāk 5929 par, pret, atturas pieņemts. 5930 Atvainojiet, 5929. Nē, tomēr nobalsojam par to. 5930 par. Pret. Atturas pieņemts. 5931 par. Pret. Atturas pieņemts. 5932 bija identiski ar 5933 par. Pret. Atturas pieņemts.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 Tālāk, mutiskais grozījums 5950 grozījumā par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 5937 par, pret, atturs, noraidīts. 5939 par, pret, atturs, noraidīts. 5938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 atturas noraidīts. Tālāk 5944 par pret atturas pieņemts. 5949 eh, ir atsaukts un nākamais tāpat, līdz ar to 5946 par pret atturas pieņemts. 5947 par pret atturs noraidīts. 5948 ir atsaukts, 5945 par pret atturs noraidīts, 5955 par pret atturs noraidīts, 5953 identiski ar 5954 par pret atturs pieņemts. 5, 9, 5, 6, atvainojos, 5, 8, 5, 9, 5, 8. Un kas ar šo grozījumu? Tas atkrīt, iepriekšējais atkrīt. Tātad 5, 9, 5, 8, kas identisks eh, par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 5, 9, 6, 0 par, 5961, jo nobalsojām par un šie grozījumi atkrita. 5961 par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk 5962 par, pret, atturs, pieņemts. 5963 par, pret, atturs, pieņemts. 5964 ir atsaukts. Tālāk 5965 par, pret, atturs noraidīts, 5966 par, pret, atturs noraidīts, 5967 par, pret, atturs noraidīts, 5968 par, pret, atturs noraidīts, 5969 par, pret, atturs noraidīts,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 atturas pieņemts. 5975 par pret atturas pieņemts. 5976 identiski ar 5977 par pret atturas pieņemts. Un visbeidzot 5978 ir atsaukts. Līdz ar to balsošana šodien beigusies. Lielas paldies! Thank you. Līdz ar to nonākam pie piektā darba kārtības punkta vis, - Eiropas Savienības vispārīgais budžets 2020. gada finanšu gadam. Te mums jāapstiprina un jāapspriež atzinums. Jūs jau zinat, ka esam pieņēmušos budžeta grozījumus, un līdz ar to Tālāk mums vēl, palicis vēl tikai viens posms budžeta procedūrā, un uh, attiecīgi referentēji kopā ar kolēģiem no, komit no budžeta komitejas vēl būs jādod uz samierināšanās procesu. Kā jūs zinat, Tad ehm, šeit ir, šis ir gala posms atzinumam attiecībā uz vispārīgo budžetu, un te mēs ehm, pēc būtības izskaidrojam šos budžeta grozījumus un sniedzam arī atsevišķus politiskus vēstījumus. Pirms dodu vārdu referentei, gribētu vispirms jums pastāstīt, ka termiņš, es atvainojos, es gribētu lūgt zāli atstāt tos cilvēkus, kas vēlas doties prom un darīt to klusītēm. Tātad pirms es dodu vārdu referentei, vēlos jūs informēt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai atzinuma tekstā ir pirmdien 9 septembrī 2012. Un balsojums par atzinumu attiecīgi norisināsies 1. oktobrī. Tātad līdz pirmdienai, 2012. vēl varat iesniegt grozījumus. Bet tālāk došu vārdu Petrai Kamervērtai. Lūdzu. Jā, liels paldies priekšādātāji, mīļā Sabīne, godātie kolēģi. Kā jau nu pat tika teikts, mēs nu pat nobalsojām par budžeta grozījumiem. Un tagad faktiski varam ķerties eh, pie darba, lai šos grozījumus, tā teikt, apaudzētu ar politisko vēstījumu un pastāstītu, ko mēs šeit domājam, tā lai budžeta komiteja saprastu, ko mēs domājam ar šiem budžeta grozījumiem, ko nu pat apstiprinām. Kaut gan pārsvarā tas, protams, ir pašsaprotami. Atzinums ir jums pieejams. To jau jūlijā šeit komitejā prezentēju pirmo reizi, respektīvi jūlijā prezentētās prioritātes tur iestrādāju, un labprāt tomēr gribētu, lai šīs prioritātes atspoguļos ir 2020. gada budžeta projektā, tā kā to paredzējusi komisija, pretstatā padomē, kas savukārt um, vēlas daudz kur līdzekļus samazināt un ļoti būtiski samazināt. Man tas likās um, visai nepieņemami. Kā jūs labi zināt, tad ļoti svarīgi, piemēram, ir Erasmus Plus programma, tāpat arī solidaritātes korpus Eiropas pilsoņiem un pilsonēm savukārt padomu šeit ierosinājas līdzekļu samazinājumu. Manuprāt, tas ir pilnībā nepieņemami. Šajās programmās mums ir vajadzīgs nevis mazāk līdzekļu, bet gan vairāk līdzekļu. Un tieši tāpēc mums šajā atzinumā vajadzētu skaidri un gaiši pateikt, ka Erasmus Plus radošajai Eiropai un pilsoņu Eiropai paredzētie līdzekļi nākamajā budžetu gadā būtu par 10% jāpalielina. Tāpat laikā mums vajadzētu arī šajā atzinumā izmantot iespēju, lai runātu par jauniem, ja, par jauniem ieguldījumiem programmās nākamajos finanšu gados. Mēs taču zinām, ka drīz uzsāksies trialogs par šādām programmām un, attiecīgi, runājot, eh, nu, mums vajadzētu domāt par trīsreizēju līdzekļu palielināšanu Erasmus programmai, tāpat arī divreizēju palielinājumu radošajai Eiropai un tas pats attiec arī uz solidaritātes korpusu un pilsoņu Eiropas programmu. Tātad vēlamies, lai šīs programmas būtu plašākas savās eh, saturā. Atzinumā tāpat mēs varam izteikt arī zināmas kritiskas piezīmes, un, manuprāt, eh, tas attiecas uz finansējumu uz eiroņos, kas savukārt tiek finansēts no posteņa multimediālām aktivitātēm. Rīt saņems, eh, vēlreiz tiks prezentēts Eiropas revīzijas palātas ziņojums, un attiecīgi varbūt vienam otram jau ir iespēja bijusi tajā ieskatīties, un te nu varam konstatēt, ka tur tiešām ir izteiktas arī zināmas kritiskas piezīmes. Nu, varbūt uh, nu, tādas pāris eh, piezīmes tikai par to, piemēram, tiek kritizēts, ka ļoti daudzi eh, pilsoņi vispār ne, pilsoņiem Euronews nemaz nav pieejams, jo, piemēram, pārklājums ir diezgan eh, slikts un tam līdzīgi. Nu, mm, komisija mm, šobrīd ir tā, kas ir atbildīga par šī Euronews programmas uzraudzību un vajadzētu pārliecināties, vai tiešām tiek izpildīts atbilstīgās saistības un šīs programmas ietveros Un vai tiešām ir pieejams šis neatkarīgais skats uz Eiropas Savienības um, jautājumiem, bet katrā ziņā šāda veida saistībām pagaidām un to izpildē nav nekādas sasaistes ar līdzekļu nodrošinājumu, kā to norāda arī revīzijas palāta, un manuprāt tas ir diezgan liels trūkums. Par problemātisku um, revīzijas um, pārstāvi uzskatīja arī to, ka lielākoties parasti tie, tiek 85% eh, no eh, līdzekļiem eroņos finansējumam tiek saņemti no privātiem avotiem, un līdz ar to pat nav pārbaudīts, vai tie nāk, piemēram, no Eiropā atrodošamies finanšu avotiem. Nu, katrā ziņā iepriekšējā sasaukumā jau vairāk kārt esam šādi kritiskā veidā apsprieduši šo jautājumu, sprieduši par to, ka kaut kas ir jāmainās, bet nekas līdz šim mainījies nav, un domājam, ka varbūt mums vajadzētu tiešām izmantot šo atzinumu, lai skaidru un gaišu to pateikt, respektīvi, ka uzskatām, ka sadarbība ar Eiroņus būtu jāizbeidz pie šādiem apstākļiem. Manuprāt, mēs visi esam vienisprāts par to, ko komunikācija par Eiro Eiropu un to, ko mēs šeit Eiropas iestādēs darām, eh, ir jāspēcina nenoliedzami. Tā lai Eiropas sabiedrība saprot, ko darām, tomēr jautājums ir par to, vai Eiroņos ir tā īstā vieta, kas būtu tam, tam īstā saskarnē. Un uh, Eh, vai tiešām tad šos līdzekļus vēl būtu papildus nākamam gadam jāpalielina par 5%, nezinu, domāju, ka šos līdzekļus var izmantot daudz labāk un efektīvāk citur, un tādējādi arī labāk sasniegt tos mērķus, ko esam noteikuši, nekā ik gadus gandrīz ar miljonu finansējot eiroņus. Godātie kolēģi, priecājos, ka varēsim arī turpmāk sadarboties ar jums. Esmu pārliecināta, ka beigu beigās nonāksim pie ļoti laba atzinuma, varēsim tādējādi palīdzēt jauniešiem, skolām, universitātēm, brīvprāt brīvprātīgajiem, pilsoniskajām organizācijām, kultūrai un radošajam sektoram. Lielas paldies vēlreiz par uzmanību un gaidīšu mm, jūsu komentārus. Lielas paldies, Petra! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais ir Kristians Ēlers, bet viņu neredzu zālē. Šoidrovs kundze, jūs pārstāvat eh, Kristiānu Ēleru, lūdzu, tad jums vārds. No, děkuji za udělení slova. Paldies par eh, iespēju izteikties. Es pilnīgi piekrītu referentei, ka mēs eh, nevaram pieļaut to, ka ļoti svarīgām programmām tiek samazināts finansējums. Šīs eh, programmas ir ieguldījums jaunā radošā paaudzē radošos cilvēkos. Un e, šī nauda ir e, jāskata kā investīcijas, e, lai veidotu saprātni cilvēkos par Eiropu. Tālāk runājot par Eiroņūzu. Tā, šis jautājums ir iekļauts rītdienas darba kārtībā. Eiro ņūs ir uh, pazīstams zīmols, un mums ir jāmeklē sistēmisks risinājums šai problēmai. Mēs vēlamies, lai Eiropas pilsoņiem būtu uh, pieejama objektīva informācija, un ja uh, galvenā problēma ir finansējums, tad mums par to ir jādomā. Paldies, atbalstu šo atzinumu. Paldies! Mihailai Šoidrovai un tagad Lorāns Florāns. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms pateicos referentē par labi veikto darbu. Riņu grupa atbalsta pilnībā priekšsēda uh, eh, referents nostāju par uh, finansējumu palielināšanu Erasmus, bet, diemžēl, uh, runātāji laikam nedarbojas mikrofons. Uh, Tātad radošai Eiropai un pilsoņu Eiropai. Eh, padomes pieprasītais līdzekļu samazinājums rada bāžas, jo notiek vēršanās pret kultūru un radošumu un arī pret Eiropiešu vienotību, jo tieši tas ir Erasmus Plus un eh, Pilsoņu Eiropas mērķis. Un, uh, mēs arī nākotnē atbalstīsim referentes nostāju, ka jāpalielina finansējums šīm programmām. Mani īpaši apmierina prasība par ilgtermiņa stratēģiju pilsoņu Eiropai, domājot par 2020. gada budžetu un nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Bet uh, Diemžēl runājot par konkrētiem grozījumiem, mums bija atšķirīgas eh, domas attiecībā uz multimedijiem. Mēs piekrītam 5% palielinājumam šai uh, līnijai, kas ir paredzēts eh, Eironet tīklam. Un es ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu attiecībā uz Eiroņūs kanālu. Uh, kas saņem 3 ceturdaļas finansējumu no šīs e, pozīcijas. E, runājot par komisijas piešķirto finansējumu, es domāju, ka komisijas un Eiro ņūs partnerību varētu uzlabot, izveidojot stingrāku ietvaru. Mums ir nepieciešams Eiropas uh, Uh, plašsaziņas līdzeklis, kas runā par Eiropas problēmām. Pašreiz pastāvošais risinājums uh, ir nepilnīgs, bet mums ir jādomā par risinājumu, kas būtu caurskatāms un eiropeisks savā dabā. Un uh, tiešām mums ir jāsaņem no uh, revīzijas palātas visu nepieciešamā informāciju un skaidrojumu, un es ar nepacietību gaidu šo diskusiju. Vēlreiz pateicos Petrai Kamervērtē, mūsu referentē un priekšsēdētājai. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji, saka Nenas kungs. Jūs uh, lieliski esat uh, strādājusi, uh, veicot sarunas par budžetu Un kā iepriekšējā runātāja norādīja, tā tad uh, liela problēma ir situācija ap Eiroņūz. Mēs ļoti daudz par to vakar diskutējām. Pirmais uzmetums bija uh, tāds, ka mēs it kā nevēlamies piešķirt nekādu finansējumu Eiroņūz, bet tas ir satraucoši, jo uh, domājot arī par Eironetu un kādi varētu būt risinājumi. Mums ir jādomā par ilgt ilgtermiņa eh, risinājumiem. Mēs gribam atbalstīt Eironet un Eiroņūz ideju. Un eh, lai eh, cilvēkiem būtu pieejamas ziņas par Eiropu visās valodās, tieši šādu ideju mēs atbalstam, bet ko mēs neatbalstam, ir tas, ka tas viss piedara privātiem investoriem, kas pat nav no Eiropas. Uh, Un šī problēma ir jāatrisina pēc iespējas ātri, un šis risinājums ir tiešām nepieciešams. Un jautājums saistībā ar budžeta ziņojumu ir tas, kā mainīt situāciju ap Eiroņūs. Un es domāju, ka mūsu komitejai pie tā būs nākotnē jāstrādā, un mums nevajadzētu uh, Eh, kavēties dot vairāk naudu Eironet un arī labākam Eiro news. Un panāktais kompromiss, manuprāt, ir labs atbalstīt Eiro news, bet nu, tas ir tikai kompromiss un mēs joprojām dosim naudu Eiro news, kaut gan uh, daudzi no mums to arī nevēlētos darīt. Un mums tiešām šis nopietnais jautājums komiteja jārisina. Es gribu norādīt, ka rīt mums notiks uzklausīšana par šo tēmatu, un tad mēs varēsim detalizētāk izrunāt eiro ņūs jautājumu. Bet šoreiz mums jārunā par budžeta uh, pozīciju šajā jomā un arī par citiem jautājumiem, par Eh, izmēģinājumu projektiem, eh, kas eh, saņem atbalstu. Par to mēs visu runāsim rīt. Un nākamā runātāja ir Kristīna Andersone. Um, die ID-Fraktion kann im Prinzip nur sagen. ID-Grupa äh, uh, var äh, teikt, ka, äh, nu, ja Eh, plašsaziņas līdzekļi neatbilst Eiropas mērķiem, tad eh, jautājums, vai tos vispār vajag finansēt. Un eh, es arī nesap, joprojām nesaprotu, ko nozīmē šī eirofobija, pat uh, vārnīcā tādu skaidrojumu neatrādu. Un ideja uh, nostāja ir tāda, kā uh, uh, uz uh, plašsaziņas līdzekļi nu, nebūtu jāatbalsta no vā, publiskiem līdzekļiem, jā, attiecībā uz viedokļu paušanu. Uh, Tāds malbārdi nākamā. Paldies priekšsēdētā. Es vispirms vēlētos iekārt grupas vārdā pateikties referentei par konstruktīvi organizētām diskusijām par 2020. gada vispārējo budžetu uh, kopumā atbalstu atzinumu projektu. Tas ir lakonisks un tas atspoguļo komitejas uh, deputātu viedokli un panāktos kompromisus. Citas starpā mēs uzskatām, ka Erasmus ir nozīmīga Eiropas Savienības programma un tai nepieciešams adekvāts finansējums, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpat piekrītu, ka budžeta posteņi radošai Eiropai ir jā, šeit jāatjāno iepriekš paredzētais finansējums. Mūsu grupa atbalsta arī budžeta finansējumu saglabāšanu multimediju jomā, bet mums ir zināmi iebildumi pret eiro ņūs darbību un ar to saistītiem trūkumiem Eiropas revīzijas palāta arī uz to norādīja savā ziņojumā piekrītu kolēģiem, kuri runāja pirms manis, ka mums ir jāturpina diskutēt par ilgtermiņa risinājumiem, kā nodrošināt pilsoņiem informāciju par Eiropas jautājumiem visās uh, Eiropas Sanības valodās. Ir uh, daudzi uh, labi projekti, izmēģinājumi projektiem ir tīpaši attiecībā uz plašsaziņas ziņas līdzekļiem, mediju pratību un citiem ir saņēmuši atbalstu mūsu komitejā, un tas ir apsveicami. Un, ja esmu arī sagatavojis rakstiskus iesniegumus ar nelielām korekcijām, un es arī domāju, ka mūsu turpmākā sadarbība būs konstruktīva šajā jomā. Paldies tagad goē vārdā Kizlirek kungs. Jā, es arī gribētu uzsvērt, eh, cik svarīga ir izglītība un kultūra un pastāv uh, tāda pieeja, ka finansiālā ziņā no, šī nozīmība tiek par mazu uh, novērtēta, nepietiekam novērtēta. Bet ir ļoti svarīgi, lai Eiropas pilsoņiem uh, būtu Uh, nodrošināt izglītība uh, un tiktu veidota izpratne par uh, kopējo Eiropas pilsonību. Un runājot par eiroņus, gribu teikt, ka mums ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta informācija par Eiropas politiku. Un ja mēs pie, uh, Eh, nu, viena no kļūdām, ko pieļauja mm, eh, Eiro ņūz, jā, nu, ir tādas, bet eh, mēs dzirdam arī, ka liels finansējums ir paredzēts tūkojumu nodrošināšanai citās valodās, kas nav Eiropas valodas, bet tas jau nav nemaz slikti, jo mums ir jāsniedz informācija arī citās valodās. Paldies, man vēl viens runātājs pieteicies. Eh, gribu jautāt, vai vēl kāds vēlas runāt. Ja nē, tad vārds lūdzu. Pardon. Buenos días, eh, presidenta. Y... Paldies, priekšsēdētāji, saka Ruiz Devezes kungs. Es vispirms vēlētos eh, runāt par to, kā tiek organizēts šeit darbs. Es ierados uz balsošanas beigām, un tas bija gandrīz vai brīnums, jo šeit visapkārt parlamentam ir sastrēgumi Un nav iedomājams, ka kāds deputāts, kurš izbrauc 8.30, varētu ierasties laikā uz uh, sanāksmi. Nu, vai tiešām jāorganizē balsošana 9.00 no rīta, jo ir ļoti grūti ierasties laikā uz balsojumu. Nu, tas ir mans pieticīgais viedoklis, bet nu, tā tas ir. Tagad par ziņojumu. Es pilnībā to atbalstu. Uh, Eh, šeit ir ļoti skaidri iezīmēts eh, parlamenta prioritātes, eh, ko atbalsta komitejas vairākums, bet es gribētu paust savu viedokli par to, ka komisija nerīkojas adekvāti attiecībā uz izmēģinājumu projektiem nepiekrītu metodē, ka tie, kas tiek izmantota, lai uh, izvērtētu šos pieteikumus. Mums būtu jāorganizē struktūrēts dialogs ar komisiju, varbūt jā, jāuzaicina komisijas pārstāvi uz uh, semināru par šiem jautājumiem. Jā, šeit, protams, ir uh, konkrēti kriteriji atbalsta piešķiršanai, iekļaušanai kategorijā A vai B bet nu, tomēr nav īsti skaidrs, kā komisija to visu izvērtē, un mums būtu nepieciešams dziļāks ieskats šajā jomā. Tālāk par izglītību un pilsoņu Eiropu. Es domāju, tām būtu jābūt visu mūsu prioritātēm. Bet komisija nav atradusi pareizos instrumentus, pareizos akcentus salikusi, nav arī pietiekams politisks atbalsts šai jomai piešķirts. Paldies! Runājot par balsojumu, nu mūsu komitejā tā vienmēr ir bijis, ka otrajā dienā, nu vakar gan nebija mums uh, sēde, bet nu tā ir, ka otrās dienas rītā vienmēr notiek balsojums. Nu, uh, jautājums ir uh, tāds, ka ja jūs nevarat uh, ierasties vai kavēties, tad vajadzētu lūgt, lai kāds aizvietotājs jūsu vietā atnāk uz sanāksmi. Nu, es varu saprast, man ir žēl, jā, ir uh, arī uh, grūti varbūt visu vienā laikā darīt, bet, nu, uh, sanāksme sākas deviņos, tad ir priekšsēdētāja paziņojumu, un tā, tie, tas viss iesākums ilgst apmēram desmit minūtes. Nu, tad 9.10. Eh, eh, nu, mēs tomēr sākam eh, balsot, un nu, nekādus iebildumus es šeit nevaru ņemt vērā. Vai kāds vēlas no komisijas uzstāties par budžetu? Lūdzu. <clears throat> Paldies priekšsēdētāji. Daži pateicības vārdi vispirms par uh, Eh, to, ka jūsu komiteja pauž atbalstu izglītībai, kultūrai, jaunatnei eh, arī šajā sasaukumā. Un eh, komi, savukārt pomis, padome cenšas samazināt finansēm, kaut arī kā summas nav tik liels, bet iekme, ietekme var būt ļoti negatīva. It īpaši ņemot vērā to, ka tikai neliels projektu uh, skaits saņem atbalstu un pateicamies par to, ka palielināt finansējumu par 10% uh, salīdzinot ar 19. gadu. 250 miljoni Erasmus plus uh, sadarbības projektu atbalstu skaitu palielinās, varēsim arī uzsākt jaunas iniciatīvas ar Eiropas universitātēm un uh, veikt eh, investīcijas horizontālos jautājumos, kā programmu ilgtspējība un eh, sociālā integrācija. Um, arī mēs esam pateicīgi par to, ka vēlaties nākamajā DSF palielināt trīskārtīgi finansējumu Erasmus, un uh, par kultūras uh, mantojuma atbalstīšanu uh, uh, vēl papildus radošai Eiropai, uh, izmantot arī struktūra fonds, ja nepieciešams. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Ich... Paldies! Vēlreiz rāds referentei lūdzu. Varbūt tāds galvārds kopsavilkuma lūdzu. Paldies! Paldies priekšsadētāji! Paldies arī visiem par komentāriem! Esmu pārliecināta, ka tomēr beigās gal galā mēs spēsim izstrādāt tādu vienošanos, kas iegūs vairākuma atbalstu, ja nevienprātīgu atbalstu. Un domāju, vēl ēnu referenti kopā ar mani e, padzināti pārunāsim kopā atsevišķus jautājumus, īpaši par Euronews. E, īpaši domāju, šajā gadījumā tomēr jāsagaida revīzijas palāts e, arī atzinums rītdien. Uh, un tad mēs arī varēsim vēlreiz uz to rēģēt. Gal galā, mērķis jau ir, protams, lai ir iespējami plaši pieejama informācija par Eiropas Savienību, un lai šī informācija būtu iespējama sagatavot neatkarīgā, neitrālā veidā. Tas ir mūsu uzstādījums, tas ir mērķis, ko mēs, es domāju, visi šeit atbalstām, un to jau neapšaubām, bet tas katrā ziņā ir vēl padziļināti jāizdiskutē. Tā kā nu, katrā ziņā arī meklēsim risinājumus skatīsimies, par ko mēs spēsim vienoties. Paldies jums visiem tiešām par komentāriem, un paldies vēlreiz arī jau par kopējo apliecināto atbalstu, par to, ka mēs nepieņemam padomus noteiktos budžeta ierobežojumus, bet gan pat atgriežamies vēlreiz pie jautājuma, lai tieši pateiktu, kā nākošā plānošanas periodā mēs tomēr sagaidām cits pieejas. Un tas arī mums ir jāpliecina šajās sarunās turpmāk. Paldies! Paldies, kamervērts kundze! Es redzu, ka vēl komisija vēlas ko piebilst. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu DigiConnect, eh, kas savukārt ir atbildīgs par radošās Eiropas eh, darbībām un tās ietvaros arī Euronews programmu un mēs tiešām aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu tieši palielināt budžetu gan Creative Europe, gan arī multimediju darbībām. Šis jautājums, protams, saprotu, ka nav vēl izlemts. Jau rītdien, uzklausot revizijas palātas ziņojumu, tas tiks vēlreiz skatīts. Ļaujiet šajā sakarā atgādināt arī komisijas nostāju. Tātad revīzijas palātas sagatavotais atzinums šobrīd ziņojums. Uh, um, nu, nekādā ziņā neizsakās kritiski par mūsu sadarbību ar Runjūs un arī neaicina to pārtraukt, bet tieši pretēji norāda, ka pateicoties Runjūs darbībai, Eiropas komisija ir izdevies piesaistīt jaunus partnerus, izstrādāt jaunu sadarbības modeli un arī līdz to ir ieguvēji. Un vienlaiks, protams, arī reizes palāta norāda zināmām nepilnībām, kas ir jāatrisina. Un uh, Tādēļ arī ir izstrādāts DigiConnect apstiprinātais uh, uzlabošanas plāns. Tādēļ ir veikts nopietns audits arī par visiem multimediju darbībām un Tādēļ mūsu nākošais solis ir tiešām nodrošināt strateģisko kontroli un strateģiskās kontrolas dokumentu. Vienu vienotu dokumentu, ko apstiprinām. Un to arī tālāk izskata citi komisijas ģenerāli direktorāti. Tas nozīmē, ka mēs nevis tad sākam pārskatīt pašu eruņus darbību, bet gan šo sadarbības modeli um, un tā darbības veidu. Komisija, protams, varētu arī pārtraukt sadarbību ar eruņus un uz vairāku nosacījumu pamatā, ja te runā būtu piemēram par neatkarības neievērošanu. Bet, kā jau es iepriekš norādīju, mēs sagaidām tomēr citas iespējas, uh, arī jums vēl padziļinātāk izskaidrot, ko jau viss esam izdarījuši, lai nu, spētu arī rēģēt un rēģētu uz revizijas palātas atzinumiem. Jā, paldies! Tieši tad arī rītdien darīsim, šim jautājumam veltīsim padziļināto uzmanību, bet arī Jolskungs būs klāt, eh, un viņš rītdien arī varēs vairāk izteikties par šādām. Tagad ir tā, ka man ir jāizsludina 15 minūšu pārtraukums. Uh, jo plānotā saruna ar Somijas ministru ir plānota pulksten desmitos. Tādēļ jums tāda kafijas pauze. Vai nu kā jūs vēlaties. Bet lūdzu precīzi 10.00 atsākam darbu. Entschuldigung, darf ich noch mal kurz um <clears throat> Atvainojos, vēl viens īsts paziņojums. Es piemirsu pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. septembris 12.00. Lai gan man liekas, sākumā pašā jau teicu. So, ich darf Sie bitten, jetzt wieder Platz zu nehmen. Labi, godātie kolēģi, atsāksim darbu lūdzu. Man ir liels prieks sveikt uh, Līju Andersenu un Hannu Kustonenu pie mums šodien, abas somu ministrs. Un viņas mums pastāstīs par savām prioritātēm prezidentūrai, attiecīgi savās rīcību politikās. Cenītās ministrs kundzes, Jūs uzņematies Eiropas Savienības padomus prezidentūru ļoti sarežģītā laikā. E, nav jau tā, ka vienmēr būtu sarežģīti laiki, bet šoreiz nu, tā tiešām ir. Brexits, daudzās lielās pārmaiņas, starp iestāžu vienošanās, e, komisijas tapšana, lielie dažādie izaicinājumi arī jau <clears throat> arī vidustermiņā un ilgtermiņa finanšu plānošanas programmas. Uh, Tas viss iezīmējums tad ļoti satraucošu darbības fonu. Un jūs attiecīgi savā prezidentūrā arī saliekat šos savus akcentus. Jūsu stādījumi ir ļoti ambiciozi. Jūs saliekat arī šos savus akcentus uz pētniecību, inovācijām, digitalizāciju un īpaši arī katra individa spēju attīstību un potenciālu izmantošanu. Un es ļoti ceru, ka tas katrā ziņā arī atpoguļosies kā ciešāk sadarbības starp dalībvalstīm, arī profesionālā izglītībā, un arī nodrošinās arī spēcīgāku atbalstu Eiropas Savienības padomē, arī atspoguļot izglītības un kultūras programmās. Katrai no jums desmit minūtes, un pēc tam būs deputātu jautājumi. Un mēs arī, arī esam lēmuši tā, ka, protams, ka abas ministrs uzreiz uzstāsies ar uzrunām un pēc tam uzdosim jautājumus. Varbūt tas vēl paliek jautājums, vai izreiz ir jautājums un atbilde, vai tomēr apkoposim jautājumus par to un tad skatīsimies nedaudz vēlāk. Bet skatīsimies arī, cik daudz piesakās un vai jānosaka arī uzstāšanās un deputātiem arī laika ierobežojumi. Es nezinu, kur no jums vēlētos sākt. Kusnenes kundze vai Anderson? Domāju, Andersens kundze, lūdzu. Paldies, cienītā priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, cienītās deputātes. Gan ministrs Kosonens vārdā, gan savā vārdā es vēlos jums pateikties par ielūgumu ierasties pie jums un uzstāties ar savu uzrunu, lai pastāstītu par e, mūsu Somu prezidentūras a, prioritātēm un akcentiem. Mēs sagaidām ļoti labu konstruktīvu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Lūk, jau trešo reizi Somija uzņemas Eiropas Savienības padomjas prezidentūru. Kopš 99. gada un 2006. gada ir jau vairākas lietas mainījušās, un savus, citas lietas savukārt ir palikušas nemainīgas. Piemēram, Somu pragmātiskā pieeja prezidentūrai. Un tāpat arī mūsu labās attiecības ar Eiropas parlamentu. mums ir atkal uzticēta šī iespēja apliecināt un stiprināt mūsu pragmatiskās attiecības starp mūsu iestādēm un darboties mūsu kontinentu nākotnes vārdā. Tiešām uzliekot šos jaunos akcentus, domājot par nākotni, kas sociāli atbildīga, arī domājot par ilgspējību gan ekonomikā, gan vidē. Un šie ir arī skaidri pateikti, kā mūsu moto uh, mūsu prezidentūrai. Nāk ilgspējīga Eiropa, ilgspējīga nākotnē. Un mums ir uzskaidrs šīs prioritātes - mūsu vērtības un tiesiskums, konkurētspēja un sociālā iekļaušana, mūsu vadošā loma klimata pārmaiņu politikā un visaptaroša drošība. Šīs ir vispārējās prioritātes noteikts mūsu prezidentūrā, kas iet roku rokā arī ar mūsu apstiprināto um, jūnija strateģisko darbu programmu, ko pieņēma Eiropas padome, Eiropas Savienības padome, un arī tas pats arī atspoguļojas jau jaunajā celtās un jau <clears throat> ievēlētās jaunās Eiropas komisijas priekšsēdētas Ursulas Manderlajenas programmā, ko viņa prezentēja. Mēs redzam arī Eiropas Savienības līmenī, mums tiešām arī ir skaidri jau šie turpmāko piecu gadu mērķi. Par izglītību runājot. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs arī īstenojam Eiropas sociālā pīlāra vērtības, nodrošinot iekļaujošo izglītību un nodrošinot arī mūža izglītību. Kopā ar ministri Kosanenu uh, Mēs šodien jūs iepazīstināsim arī ar mm, izglītības, kultūras, sporta un jaudatnes mm, prioritātēm. Un es sākšu ar izglītības prioritātēm. Pēc tam jums uh, arī kolēģi pastāstīs vairāk par augstskolu izglītību, um, par arī sportu un jaunatnību. viens no lielākajiem mūsu uzstādījumiem prezidentūras laikā, un tāpat arī jaunās topošās komisijas e, jau uzstādījums ir nodrošināt konkurētspēju un sociālo integritāti, iekļaušanu. Un mēs uzskatām, ka šī nav nekāda pretruna, bet gan šie mērķi savstarpēji papildinoši. Savām kompetencēm es vēlos uzsvērt trīs iespējamos jautājumus, kas man šķiet īpaši nozīmīgi. Mūsu um, uzstādījums ir tāds, ka ir īpaši jāsekmē mūsu izglītība, lai arī reaģētu uz jaunajām izmaiņām, jaunajiem izaicinājumiem sabiedrībā un darba tirgū. Tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāorientējās uz nākotni, un mūža izglītība ir jāuzstāda kā ilgtermiņa programma. mūža izglītība kā stratēģija ir arī skaidri iekļaut kā prioritāte un viena no šīm galvenajiem akcentiem mūsu prioritātē. Un mūsu izglītības stratēģija, manuprāt, sniedz atbildes uz daudziem izaicinājumiem sabiedrībai par iekļaušanos darba tirgū, par ilgspējību un konkurētspēju Eiropā. Nepārtraukt izglītošanās. Um, nu, tas skaidri pasaka, um, šo, to, ko īstenībā nozīmē mūža izglītība. Uh, lai mēs ar vienu katrs mācītos jaunas spējas, jaunas prasmes, būtu elastīgi un līdz ar to arī pati sistēma, lai būtu elastīga un piemērota nepieciešamajām izmaiņām. Šī nepārtrauktā mācīšanās mūža garumā tā spēja nodrošināt tiešām tādu sabiedrības visu attīstību. Tādēļ mums ir vairāk jāuzņem šī aktīvā, proaktīvā loma katram individuāli, gan arī sabiedrībai kopumā. Sabiedrības līmenī šiem mērķiem ir jābūt skaidriem. Tātad ir jānodrošina izglītības sistēmas caurskatāmība. Un tāpat arī jānodrošina liela līdzdalība, lai patiesi visi pilsoņi izmantotu vienāds iespējas uh, un varētu baudīt mūža izglītību. Savukārt katram individuāli uh, ir jānodrošina tāda, tādas iespējas, lai izglītības sistēma būtu atbilstoša un motivējoša. Un tas ir jāizsno pilnīgi visos līmeņos, sakot jau no pirmskolas izglītības līdz pat pensionāru izglītībai. Un tas ir atspoguļots jau arī mūsu uzstādījumos, kurus virzīsim kā padomus secinājumus ko plānojam apstiprināt novembra izglītības padomē. Jo mēs vēlamies tiešām, lai izglītība kopumā Eiropā runātu par tiešo sabiedrisko dimensiju. Nākošais jautājums, ko mēs vēlamies runāt par šo Eiropas izglītības raundu 20. gadam, mēs vēlamies uzlabot uh, labāko sadarbību pār robežām. Kādā ziņā turpināt šīs labās iniciatīvas. Uh, lai nodrošinātu vēl labāku iespēju katram apgūt uh, citas pieredzes un jau dalītos ar uzkrāto pieredzi. Un arī pārvarētu vēl ne, nepārvarētos šķēršļus un dažādu veidu barjeras izglītībā. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs izstrādājam šo strateģisko ietvaru Eiropas arī e, līmenī, jau domāt par e, nākamo posmu pēc ET 2020. gada Uh, lai būtu šeit šis strateģiskais ietvars arī spēkā nākošajam periodam. Tātad, lai mēs meklētu arī šeit inovatīvus instrumentus, mēs vēlamies arī vairāk atspoguļot un ņemt vērā zinātniskās atziņas un tieši vairāk sekmēt dažādu veidu kompetenču attīstību. šī Eiropas izglītība ietveros ļoti nozīmīga loma būs tieši arī augstskolā. Un par to jums vairāk pastāstīs man kolēģiem. Skatoties uz Eiropas izglītības telpas attīstību un kā mēs varam to sekmēt, mēs esam arī sagatavojuši rezolūcijas priekšlikumu, ko arī mm, virzīsim uz apstiprināšu izglītības padomē novembrī. Par Erasmus. Nu, tas nenoliedzami ir ļoti nozīmīgs instruments, lai tieši attīstītu šādu Eiropas izglītības telpu. Mēs novērtējam, ka turpinām Erasmus, plus, uh, jau līdzinājās struktūras un iestrādes, un vienlaikus arī vēlamies to vēl tālāk paplašināt, lai arī katrs savā izglītības fāzē varētu tiešām izmantot tās iespējas. Un tieši vēl arī par šo nosaukumu Erasmus Plus un tā saglabāšanu. Nu, Erasmus Plus skaidri pasaka, ka tas ir vairāk nekā līdšanai tradicionāli. Tas nav vairs tikai augstskolu projekts, tas jau ir šobrīd daudz ietverošāks, plašāks nosaukums un līdz to arī plašāka programma. Un tas arī mums, manuprāt, kalpos kā atgādinājums turpmākam konstruktīvajām sarunām. Eiropas iedzīvotāji atbalsta šo programmu. Jaunākās iedzīvotāju aptājas nu, atklāja, ka Eiropas iedzīvotāji uzskata tieši Erasmus Plus par trešo nozīmīgāko Eiropas sasniegumu un institīvu. Un es uzskatu, ka arī nākotnē vajadzētu tieši vēl vairāk aktīvāk ņemt vērā iedzīvotāju domas. Mēs arī turpinot šo jautājumu atrisināšanu trilogu sarunās vēlamies to tiešām ļoti strauji virzīt un jau nepacietīgi gaidām sadarbību ar jums parlamentu. Un no manas puses noslēgumā vēlos vēl akcentēt trešo akcentu mūsu prioritāti, kas nozīmē uh, izglītības kvalitātes jautājums. Un mēs vēlamies tiešām uh, arī šeit uh, organizēt kopīgu sanāksmi starp izglītību un izglītības ministriem un finanšu ministriem. Uzskatot, uh, uzsverot tieši izglītības nozīmīgo lomu sabiedrības arī ekonomikas attīstībai, nodrošinot izglītības būtisko lomu konkurētspējā un attīstībā, valstu attīstībā kopumā. Izglītība mm, spēcina individu attīstību un vienlaikus arī nodarbinātības iespējas un līdz to arī atrisina un spēja risināt daudzās citas sociālās problēmas, kā piemēram atstumtību un norobežošanos. Un vēlreiz vēlos jums pateikties par ielūgumu un arī jau nepacietību gadu jūsu komentārus attiecībā šiem manis prezentētām prioritātēm un atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Andersons kundzei, tālāk došu vārdu otrai ministrei, Kosonenes kundzei, un pēc tam, protams, varēsim uzdot uh, jautājumus abām ministrēm. Lūdzu! Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet! Cienījumā priekšādātāji, godātie komitejas locekļi, Līdzīgi kā Andersons kundze arī es vēlos no sirds teikt paldies par iespēju ierasties šeit un runāt par Somijas prezidentūras prioritātēm. Arī es ar prieku gaidu iespēju īstenot auglīgu sadarbību ar Eiropas parlamentu par visiem jautājumiem, kas piekrīt manā kompetencē. Iesākumā mm, vēlos pieskarties tām tēmām, ko pieminēja arī kolēģi, mm, respektīvi Eiropas augstskolas, kas ir daļa no Eiropas izglītības telpas nākotnē. Eiropas augstskolas ir patiešām tāda pilotu pro, mm, iniciatīva, uh, kas var novest pie iespēju vienlīdzības un arī pie paaugstināts kvalitātes. Un turklāt šai saistībā svarīgi ir arī izcila izpēte un izglītība. Pastiprināt sadarbības starp izglītības un pētniecības jomām līdz ar to ir viens no mūsu pamatmērķiem. Eiropas augstākās izglītības iniciatīva ambi ambīcijas prasa būtisku sagatavošanos un arī uzraudzības procesu. Pieredze, ko gu guvām 17 izmēģinājumu projektos ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai šo iniciatīvu attīstītu tālāk. Grasāmies šo iniciatīvu īstenot kopā ar Eiropas komisiju, izvērst informētību par to. Un tieši tāpēc paredzējuši esam pasākumu 7. novembrī Briselē. Mm, tur cita starpā piedalīsies pārstāvi no izmēģinājumu projektiem, dalību valstīm, interesētajām pusēm. Nu, un, protams, Mēs ārkārtīgi priecātos redzēt šai pasākumā arī Eiropas parlamenta pārstāvis. Ministri, kas atbilstīgi par augstāko izglītību dalību valstīs, šajā apspriedīs tajā pašā dienā Eiropas augstskolu iniciatīvu pie vakariņām un šī tēma pēc tam tiks apspriesta savukārt arī padomas tikšanās uh, ietvaros un tiks pieņemti secinājumi par Eiropas izglītības telpas nākotni. Tālāk ļaujiet man runāt par prioritātēm kultūras jomā. Mēs uzskatām, ka arī kultūras sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs, ja vēlamies panākt ilgspējīgu attīstību un sociālo kohēziju, un tieši tāpēc mums nepieciešams veicināt Eiropas kultūras un audiovizuālā sektora konkurētspēju. Un šajās jomās attiecīgi varētu, gribētu izvirzīt šādas prioritātes. radošās Eiropas programma 2021. līdz 2027. Um, gadam ir Somijas prezidentūras viena no svarīgākajām prioritātēm kultūras sektora veicināšanā. Mm, domāju, ka esam taču visi viensprāts par to, ka kultūra un radošais sektors ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas identitātei un tautsēmniecībai. Šajos abos sektoros tiek radīta būtiska pievienotā vērtība un tiek veicināts arī izaugsmas potenciāls. Nākotnē taisnīgāka, iekļaujošāka un ekonomiski spēcīgāka Eiropa var rasties tikai tad, ja būs spēcīgi kultūras un radošās nozars sektori. Un šī iemesla pēc mums nepieciešams nodrošināt turpinātību arī finanšu atbalstam abiem sektoriem, nodrošināt par to, ka arī pārējais periods uz nākamo plānošanas periodu norisinās līdzeni. Gan padomē, gan Eiropas parlamentā eh, ir spērti būtiski soļi uz priekšu, lai atbalstītu nākamā finansēšanas programmu periodu programmas. Notika plašas, mēnešiem ilgstošas eh, sagatavošanās eh, sanāksmes. Un līdz ar to padomus mandāts tika apstiprināts. Priecājamies, ka mums ir izdevies labi sadarboties ar Austrāli, Austrijas un Rumānijas prezidentūrām, un Somija šobrīd ir apņēmības pilna turpināt, respektīvi uzsākt sarunas ar jums par šo jautājumu, jo skatām to par svarīgu. Otrām kārtām ehm, Somija par svarīgu uzskata arī Eiropas Savienības vadošo lomu ilgspējīgas attīstības um, mērķu sasniegšanas jomā. Un tāpēc uh, arī padomas secinājumos attiecībā uz kultūru un ilgspējīgu attīstību ietversim savus uzskatus. Mēs vēlamies, lai komisija sagatavotu visaptverošai stratēģiju 2030. Uh, gada darba kārtības īstenošanai. Uz to taču gaida arī Eiropas parlaments un padome. Trešām kārtām vēlamies uzsākt debates par to, ko nepieciešams darīt, lai nodrošinātu audiovizuālā sektora um, dzīvīgumu. Un te runājam tieši par Eiropas audiovizuālo saturu, pārliecinoties, ka tas tiek spēcināts un nodrošināts turpmākajos gados. Un te runājam par jaunām tehnoloģijām, par pār, pār sektoru robežām pārējošiem novatoriskiem jauninājumiem. Uh, par mūsu pozīciju globālajā tirgu, par Eiropas satura kvalitāti un saikni ar auditoriju, daudz, par daudzveidību un par vienlīdzību. Tas viss uh, iedarās šais kopējās debatēs. Ceturtām kārtām vēlamies veicināt darba plānu kultūrai, ko padome apstiprināja 2018. gada novembrī. Tur tiek definētas kultūras un audiovizuālās prioritātes, kas um, mums, kā Eiropiešiem, var palīdzēt īstenot uh, un reaģēt uz pārmaiņām kopējā darbības vidū un respektīvi uz tādām lietām kā digitālā transformācija, globalizācijas ietekme un arvien pieaugošā nevienlīdzība sabiedrībā. Runājot par jaunatni, mūsu prioritātes ir šādas. Pirmām kārtām kvalitatīvs jauniešu, kvalitatīva jauniešu nodarbinātība, iespēju vienlīdzību jauniešiem, jaunu darba ņēmēju apmācību, kā arī dzen digitālā nodarbinātība jauniešiem. Par mērķi prezidentūras laikā esam izvēlējušies šādas lietas. Pirmām kārtām vēlamies veicināt sarunu virzīšanos uz priekšu par solidaritātes korpusas programmu pēc iespējas ambiciozākā veidā. Sarunu situācija šobrīd ir visiem skaidra. Padomas nostāja un parlamenta nostāja šķiet ir visai pietuvinātas komisijas priekšlikumam un viena otrai un tāpēc vēlamies, lai šīs sarunas virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tālāk runājam par apmācību un e, jauniešu nodarbinātību, tad runājam gan ap, par apmaksātu, gan brīvprātīgo darbu, ir vien, tas arī ir viens no svarīgākajiem mērķiem, lai mēs varētu veicināt jauniešu nodarbinātības kvalitāti Eiropā. Un tāpēc šeit mums jāstrādā kopā ar jaunatnes sektora pārstāvjiem, tā lai mēs pārliecināmies, ka apmācība nodarbinātības jomā ir balstīta uz praksi un tiek iesaistīti arī līdzauģi arī padoms ietvaros par šo tēmu pieņemsim secinājumus. Kā prezidentūra vēlamies virzīt uz priekšu arī digitālo jauniešu nodarbinātību un attiecīgi pilnībā izmantot e, un piedāvāt jauniešiem, jauniem darbaņēmējiem uzlabot savas digitālās prasmes. Viens no jauniešu darba uzdevumiem ir nodrošināt aktīvu lomu jauniešiem digitalizētajā un arvien tehnoloģiskākajā sabiedrībā un vēlamies novērst to, ka paplašinās digitāla plaisa. Un arī par šo tēmu mēs grasamies iekļaut jautājumus padomes secinājumos. Visbeidzot, gribu runāt arī par sportu. Šeit mums ir divas prioritātes. Pirmām kārtām vēlamies cīnīties pret korupciju šai jomā. Visu mūsu interesēs ir pārliecināties, ka korupcija tiek atpar, apkarota efektīvi. Veiksmīga korupcijas apkarošana novadīs pie ilgtermiņa, apkarošanai vajadzīga ilgtermiņa strateģiska plānošana un sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm. Lai novērstu korupciju, mums nepieciešams pievērsties e, uz labu un pārskatām pārvaldības struktūru izstrādi visā sporta jomā. Nu, un, protams, ka veicināsim arī sarunu virzību pie Makolina konvencijas, tā lai dalībvalstis varētu uzsākt ratificēšanas procesu. Jāstrādā arī pie dopinga apkarošanas, arī tā ir svarīga daļa no cīņas pret korupciju. Vēl viena prioritāte šai jomā ir pārliecināties par drošu vidi bērniem un jauniešiem, kas nodarbojas ar sportu. Visiem, kas nodarbojas ar sportu, ir jāapzinās, ka ir dažā, pastāv dažādi riski, kas saistīti ar bērnu drošību, un visiem šai jomā iesaistītajiem ir jābūt apņemības pilniem strādāt kopā, lai šo drošību nākotnē tikai un vienīgi veicinātu. Un visbeidzot, pašā noslēgumā gribētu vēlreiz teikt lielu paldies par šo uzaicinājumu. Mm, vēlos no savas puses patiešām jums apliecināt, ka vēlamies īstenot ciešu un harmonisku sadarbību ar jums. Un esmu gatava tālāk atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies par šo ļoti interesanto izklāstu, paldies par izklāstītajām prioritātēm un tēmām, ko minējāt uzstājoties tālāk. Gribu dot vārdu vispirms koordinātoriem no politiskajām grupām, katram divas minūtes. Un tad pēc tam jautājums varēs uzdot arī pārējie komitejas deputāti. Nu, tad atkarībā no tā, cik daudzi būs pieteikušies, mēs noteiksim uzstāšanās laiku. Nu, redzēsim, cik daudziem varēsim dot vārdu. Un tad vispirms Šaidrovs kundze lūdz divas minūtes jums. Lies paldies ministras kundzes, paldies jums abām! Jūs šobrīd esat tādas komitejas sanāksmē, kam izglītība un kultūra ir ārkārtīgi nozīmīgs, respektīvi pat galvenais, gal, galvenās darbības joms, un līdz ar to mēs liels cerības liekam uz Somijas prezidentūru, jo Somijas izglītības sistēma ir līdera Eiropā un arī pasaulē. Un tāpēc cerības, ko liekam uz jums, ir visai augstas. Mans jautājums jums ir šāds. Kas attiecas ar Erasmus programmu, ministras kundze, jūs teicāt, ka vēlties saglabāt to pašaizējā līmenī, un es tomēr gribētu teikt, ka arī izvērst, vai ne tā? Mēs runāsim arī par 2020. gada budžetu, tāpat arī jau tiek runāts par daudzgadu finanšu plānu, jeb DFP. Mūsu komiteja un Eiropas parlaments ir ierosinājis trīskāršot šai programmai paredzētos līdzekļus atšķirībā no čet, pašreizējiem 14 miljardiem, bet jāsaka, ka arī šāds līdzekļu palielinājums nenozīmē vēl pilnu iekļautību. Ministras kundze, jūs teicāt, ka izglītības sistēmai jābūt atvērtai e, un jebkuram labam stu, e, jaunietim ir jāsaņem iespēja, izglītības iespējas, un tam jābūt mūsu kopējam mērķim, e, respektīvi šo Erasmus programmas iespēju piedāvāšana visiem. Kas attiecas uz Erasmus programmu nākamajam gadam, es domāju, ka mūsu kopējais mērķis šai gadījumā ir cīnīties arī pret šīm safabricētajām eh, ziņām un to ļaunprātīgu izmantošanu. Un tieši šeit Erasmus programma arī var dot savu ieguldījumu atzinīgi vērtēju kopējo paredzēto tikšanos starp finanšu un kultūras uh, izglītības ministriem. Nu, lai jums veicas, tas parasti vienmēr ir vissarežģītākais - pārliecināt finanšu ministrus par to, ka līdzekļi ir vajadzīgi arī izglītības jomai un ka tās ir investīcijas. Kas attiecas eh, tālāk uz Kosenens kundz, paldies, ka jūs runājat arī par solidaritātes korpusu. Mēs vēlamies pārliecināties, ka Eiropas solidaritātes korpus var palīdzēt šai jaunajai paudzei īstenot brīvprātīgo darbu. Lielas paldies, un ar nepacietību gaidām iespēju šo sadarbību tālāk arī īstenēt. Kas vēlas vispirms atbildēt? Paldies, Andersons kundze, pilnā paldies, Šaidravs kundze, par šiem jautājumiem. Atbildēšu par Erasmus programmu, man kolēģi pēc tam runās par solidaritātes korpusu. Bet, kā jau savā mm, runā minēju, Erasmus Plus ir viena no atpazīstamākajām Eiropas Savienības programmām. Uh, Un arī Somija to uzskata par vienu no tādām, par vienu no tādām flagmaņa iniciatīvām šeit. Un, kā jau teicu, esmu apņēmības pilni uzsākt trialogu sarunas par šo programmu. No padomas puses raugoties, es droši vien, ka jūs domāju, ka jūs saprotat, ka mums atsevišķi jautājumi šķiet problemātiski, nu, piemēram, budžets. Jo budžets šobrīd ir krietni lielāks nekā tas tiek paredzēts sarunu ietvaros, un par to runās valstu un valdību vadītāji vēlāk šogad. Un tas notiks vis, vispārīgā budžeta sarunu kopējā ietvarā. Lielākoties parlamenta iesniegtie grozījumi un arī dzen padoms iesniegtie grozījumi ir tehniski pēc savu raksturu. Domājam, ka šeit samierināšanās būs iespējama, varēsim rast labus kompromisus, kas jau ir panākti tehnisku sanāksmu laikā. Tā tad ir vēl tikai pāris tādu svarīgāku jautājumu, kas būs jāapspriež arī trialogu sarunu gaitā tie jautājumi, kam būs vajadzīgs tālāks pārdoms starp visām trim iestādēm, ir piemēram Eiropas pievienotā vērtība, iekļautība, kā jau tika minēts arī pašā jautājumā, pieaugušo mobilitāte mācību nolūkos un tam līdzīgas darbības bet pamatojoties uz sākotnējām diskusijām, esam pārliecināti, ka mums izdosies gūt lielisku progresu vēl Somijas prezidentūras darba laikā. Kosonens kundze, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji! Lielas paldies par šo lielisko jautājumu un arī dzim komentāriem. Mēs patiešām ceram, ka sarunas varēsim uzsākt par Eiropas solidaritātes korpusu mūsu prezidentūras laikā un ka šajā sarunās varēsim pavirzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mēs jūtam tādu labu sadarboties gribu no visām pusēm To redzam arī Erasmus programmas kontekstā, un tieši šādas inicijas Eiropas Savienībā ir vajadzīgas, tā lai būtu šī pievienotā vērtība jauniešiem. Lies paldies! Nākamā runātāja Petra Kamervērta. Liels paldies! Paldies abām ministrēm, paldies, ka prezentējāt šo visai ambiciozo programmu. Domāju, ka tā to varam arī raksturot, jo Faktiski prezidentūrai palikuši darbam tikai vēl četri mēneši, un jāsaka, var vēlēt jums tikai un vienīgi veiksmi un panākumus un turpināt šo lielisko sadarbību ar Eiropas parlamentu. Vēlos iesākumā runāt par Erasmus Plus programmu. Jūs pareizi norādījāt, ka arī pilsoņu acīs šī programma ir trešā svarīgākā programma Eiropas Savienībā. Un tāpat laikā tad es domāju, attiecīgs uzsvars vajadz būtu jāliek uz to arī no padomas puses. Mēs jau nu pats runājām par 2020. gada budžetu, balsojām par grozījumiem un konstatējām, ka padomi ir, nodrož, ir paredzējusi samazinājums Erasmus programmai Un faktiski mēs vēlamies tos atsaukt un vēl vairāk palielināt līdzekļus šīm vajadzībām. Mēs tiešām šeit ceram uz Somijas prezidentūras atbalstu un ceram uz visu izglītības ministru atbalstu padomē. Eh, ceram, ka jums izdosies pārliecināt finanšu ministrus arī par to, ka nevajag vienmēr tikai mm, tukšiem vārdiem runāt par Asmus programmas nozīmi, bet nepiešķirt tai līdzekļus. Ir nepieciešama arī vajadzīgie līdzekļi, jo citādi jāsaka, tie tiešām būs tikai un vienīgi tukši vārdi, kas nenesīs augļus. Liels paldies par šo lielisko iniciatīvu rīkot šo sanāksmi starp finanšu ministriem un izglītības ministriem. Manuprāt, tā ir tiešām laba doma, un es tiešām ceru, ceru, ka kopīgiem spēkiem jums finanšu ministrus izdosies pārliecināt, lai Horvātijas prezidentūra šo darbu var pavirzīt vēl tālāk. Mēs tiešām ceram, ka tādā veidā par Eiropas nākotni mēs eh, varam kopīgiem spēkiem cīnīties. Vēl pavisam īsi par Eiropas izglītības telpu, par ko jūs runājam. Arī tas ir ambiciozs mērķis līdz 2020. gadam šādu telpu izveidot. Mēs esam gatavi uz to, ka Eiropas parlaments komisija tieši tāpat. Tāpat laikā, jāsaka, nedaudz vēl šaubos par to, vai tam ir gatavs visas dalību valstis. Kolēģi Šoidrovi jau norādīja uz to, ka Somija nenoliedzami ir vienkārši izcils piemērs izglītības politikas jomā. Mēs patiešām līdz ar to ceram uz jūsu atbalstu šai ziņā, it īpaši tāpēc, ka dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām virzēties, virzīties uz priekšu, runāt nevis tikai par kompetencēm, kas kuram piekrīt, kas kurā atbildībā ir. Mēs zinām, ka izglītības politika ir subsidiāts principam pakļauta, tomēr vēlamies, lai mēs varētu kopā ar dalību valstīm lemt par kopīgiem mērķiem, ko mēs varētu noteikt, un pēc tam domāt, kurā līmenī vislabāk būtu īstenot šo mērķu sasniegšanu. Jo, manuprāt, tas jau tālāk ir diezgan eh, vienalga, kurā līmenī pavalstu vai nacionālā līmenī vai Eiropas līmenī šie svarīgie mērķi tiek sasniegti. Galvenais, ka tie tiek sasniegti. Un tad, ja mēs pieejam šim jautājumam pragmatiski, tad tādā gadījumā varbūt mums izdosies pavirzīties uz priekšu mazliet tālāk. Par to man būtu liels prieks, un es ar nepacietību gaidu iespēju ar jums sadarboties. Vai vēlties eh, atbildēt, Andersons kundze, lūdzu? Lies paldies, Kamervērts kundze, par šiem jautājumiem. Tiesa, ka mūsu prezidentūras programma ir visai ambicioza, bet Somija ir pazīstama arī ar savu efektivitāti, slavena ar savu efektivitāti, tāpēc mēs tiešām ceram, ka panākums mums izdosies gūt. Lielas paldies arī par jūsu komentāriem attiecībā uz paredzēto tikšanos starp finanšu un izglītības ministriem. Vispārīgā līmenī, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem sastrādāties, un uzsvērt to, cik nozīmīgas ir šīs investīcijas izglītībā, investīcijas pētniecībā, cik svarīgi tas ir gan vienlīdzības veicināšanā, gan arī dzen ekonomiskas izaugsmas eh, mērķu sasniegšanai. Un, ja runājam par Erasmus Plus programmu, tad var tikai un vienīgi atkārtot uh, ka esam apņēmības pilni pie šī jautājuma strādāt, uzsākt trilogu sarunas par jauno programmu, bet tomēr, tomēr šis budžeta jautājums nenoliedzami ir problemātisks, un tas būs jāatrisina vēlākā laika posmā. To ietekmēs sarunas arī par kopējo budžeta apjomu un tam līdzīgi. Bet, protams, ka mums nozīmīgi sadarboties, īstenot šo sadarbības starp visām iestādēm pie jautājumiem, kas interesē mūs visus. Ministerin Kusmanen, haben Sie noch? Ministres kundze, vai jūs arī vēlaties ko piebilst? Paldies! par uh, uh, lieliskajiem komentāriem, ko jūs uh, izteicāt, Kamervērts kundze. Subsidiaritāte. Nu, mums ir jāizvirza kopīgs mērķis, un varbūt tas, tā ir atbilde uz šo subsidiaritātes jautāju. Jā, nākamā Ferāns kundze. runāšu franču valodā. Paldies, uh, ministras kundzes, par to, ka esat atnākušas uz mūsu sanāksmi un par jūsu ievad uh, runām. Ja mēs augsti vērtējam jūs teikt to par izglītību, mūsu izglītību, digitālo jomu par uh, radošo industriju un kultūru. Jā, mūs satrauc tas savulaik, ka jūsu sākotnējo prioritāšu skaitā šie jautājumi nebija izcelti. Es gribētu jautāt arī par amatniecību un uh, mācekļiem. Arī uh, tā, šādi aspekti varētu varētu uh, bagātināt Erasmus Plus uh, programmu, lai te uh, iesaistītu pēc iespējas lielu skaitu jauniešu. Mēs iestājāmies par to, ka Erasmus Plus budžets būtu jātrīskāršo un jāiekļauj arī šāda veida izglītība šai programmā uh, Eiropas līmenī. Gribu runāt arī par otro elementu, par kultūras sadaļu, par to, ka mums ir atbilstoši jānovērtē Eiropas kultūras mantojums, gan tīri materiālā veidā, arhitektūra, bet ir arī jādomā par nemateriālo mantojumu un par lingvistiskiem aspektiem. Paldies! Kura no abām ministrēm vēlas vispirms atbildēt uz šo jautājumu? Andersons kundze. Paldies, Frāns Kundze, par jūsu uzdoto jautājumu. Mani arī iepriecina tas, ka jūs runājāt par profesionālo izglītību un apmācību. Jā, arī mums eh, š, ir ļoti svarīgi, lai profesionālā izglītība eh, arī saņemtu atbalstu no Erasmus Plus programmas nākotnē. Somija eh, vēlas atbalstīt eh, arodu apmācību. Mēs vēlamies to padarīt pievilcīgu jauniešiem, un eh, tas arī varētu nodrošināt lielāku nodarbinātību un kvalitatīvu nodarbinātību. Un arī būtu jādomā par to, lai nebūtu atšķirīgas uztveres starp vidusskolas izglītību un ārot izglītību augstākā līmenī un par iespēju pēc tam turpināt studijas augstskolā, lai šiem skolēniem vienmēr būtu iespēja turpināt izglītību augstākā līmenī, ja viņi ir beiguši arī šāda veida izglītību profesionālā vai arot izglītība un apmācība, kas pieejama Eiropā, ir jāpadara redzamība. Un es domāju, ka varētu organizēt Eiropas prasmju nedēļu. Tā būtu laba iespēja nodrošināt šādu redzamību. Un eh, šā, eh, šajā gadā mūsu prezidentūras laikā notiks eh, šāda profesionālo prasmju nedēļa Helsinkos un tās dos tādu pozitīvu redzamību izglītībai un apmācībai. Paldies, Kostanens kundze. Paldies par uh, paustiem komentāriem un par uzdotiem jautājumiem. Mums ir um, 2019. gadā kultūras gads, un, kā jūs zināt, kultūra mums vienmēr ir prioritāte, un to arī atgādināja valstu un valdību vadītāji, ka mēs gribam turpināt šo kultūras gada tradīciju, tas viss ir saistīts ar mūsu identitāti. Kultūra ir minēta mūsu prezidentūras darba programmā. 2019. gads ir pirmais gads, kad mēs sākam īstenot kultūras vadlīnijas. Un uh, darba programmā ir pieci prioritārie uh, temati. Uh, kultūras mantojuma ilgtspējība, piemēram, ir viens no šiem pieciem punktiem. Un tieši tā mēs varam parādīt eh, kultūras nozīmību sabiedrības kontekstā, arī domājot par vidi un par ekonomikas attīstību. Tas ir mūsu resurss eh, Eiropā, un mēs vēlamies to visu arī īstenot mūsu darba programmā. Paldies, Andersons kundze! Godātās ministres, pateicos par to, ka esat pie mums atnākušas, pateicos arī par to, ka jūs mūs informējāt par ļoti vērienīgo programmu. Eh, daudzos jautājumos varam atbalstīt. Ir ļoti labi, lai eh, cilvēki savstarpēji viens iepa otru iepazītu un sadarbotos runājot par Eiropas kultūras jēdzienu, man ir jautājums, ko jūs uh, uz, par to domājat, par Eiropas kultūras veicināšanu. Tas varētu notikt uz uh, ļoti dažādo, daudzveidīgo Eiropas tautu kultūras rēķina, un vai jūs uzskatāt, ka būtu vēlams, lai tieši šī izcilā Eiropas kultūras daudzveidība tiktu aizstāta ar vienu vienotu Eiropas kultūru, jo galu galā tam uh, arī būs uh, noteiktas sekas šīs uh, daudzveidīgās Eiropas kultūras, tad vairs nepastāvēs. Kā jūs uz to skatāties? Frau Kosonen. Sonenskundze. kysymys on tietenkin, kiitos hyvästä. Paldies par šo interesanto jautājumu. Jā, protams, mēs šādas bažas uh, sadzirdām daudz viet Eiropā. Ir tiesa, ka katrai mūsu valstī ir sava identitāte, sava kultūra, savs kultūras mantojums. Uh, es uh, pati šeit nekādu pretrunu nesaskatu starp to, ko es nu pateicu, un uh, mūsu programmu. Ir skaidrs, ka mums ir jāsaglabā sava kultūra, bet uh, tāpat laikā mums ir kopīga Eiropas kultūra, mums ir kopīgas vērtības, ko mēs aizstāvam. Un pirms es dodu uh, vārdu nākamajam runātājam. Es gribu teikt, ka Eiropas Savienības devīze ir vienoti daudzveidībā. Un Eiropas kultūras politika nav vērsta uz to, lai visu vienādotu, bet gan lai saglabātu un attīstītu šo daudzveidību. Un Eiropas kultūra ir jāskatās daudzveidībā. Nākamais runātājs ir Frāns Kungs, kurš pārstāv zaļo grupu. Eiropas Erasmus Plus nodrošināt iespēju vienlīdzību ir grūts uzdevums. Daudz miljoni jauniešu tieši savas sociālās situācijas dēļ saskaras ar diskrimināciju, un arī čigāni, antičigānisma dēļ viņi nevar piedalīties šai programmā. Un tādēļ Eh, jākonstatē, ka daudziem cilvēkiem eh, diskriminācijas, segregācijas dēļ šī eh, programma Erasmus Plus nav pieejama. Ko jūs esat paredzējuši darīt, lai to situāciju mainītu un lai nodrošinātu arī diskrimināto cilvēku iekļaušanu Erasmus Plus programmā? Ministri Andersons kundze. Paldies, Frans Kungs, par uh, šiem jautājumiem, runājot par sociālo integrāciju, iekļaušanu no Erasmus Plus programmā. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, uzsvērtu un attīstītu šādu inkluzivitāti Erasmus Plus programmā. Ir uh, jāparāda, ka dalība šai programmā ir iespējama dažādiem jau miljoniem Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes vai sociāla ekonomiskās situācijas ģimenē. Un, kā es iepriekš norādīju, Erasmus uh, Plus programmas kontekstā šo uh, iekļautību mēs uzskatām par vienu no svarīgākiem tematiem, par ko jārunā trialogā starp trim Eiropas Savienības institūcijām. Un uh, tā ir ļoti uh, Eh, no, svarīga programmas daļa, un mēs vēlamies to vēl turpmāk attīstīt. Nākamā Jurek kungs. Liels paldies apam ministru ministrēm vēlu abām panākumus darbā, un es arī zinu, ka Somi strādā ļoti efektīvi, un uh, tādēļ arī uzticos jums, ka tas tā būs. Es uh, gribētu jautāt par to, ko Eh, kā rīkoties, ja nacionālā izglītībā izpauž ratisms, rasisms, eh, nacionālie stereotipi, un to konstatējam daudzās Eiropas Savienības eh, dalību valstīs, kas veicina ksenofobiju, rasismu, dzimumu, diskriminācija, arī nacionālisms ir nopietna problēma. Atsevišķās valstīs šīs tendences ir vairāk uh, izteikts, citās mazāk bet, eh, nu, jā, eh, konstatē, ka nacionālā izglītība eh, ir vērsta pret Eiropas identitāti, izslēdzot citus, un tas viss turpinās arī manā valstī šī problēma ir samilzusi. Vai jūs varētu kaut ko teikt par šiem jautājumiem? Ministerin Anderson. Andersons kundze. Paldies, Kizeljurekungs, par jūsu uzdoto jautājumu. Jā, šis jautājums ir uh, sarežģīts, jo šeit ir runa par kompetenci izglītības apmācības jomā, kā, kā Eiropas saimnības kompetence ir ierobežota, var veikt tikai atbalsta un papildus pasākumus, palīdzot dalību valstīm izglītības jomā, pat ja šī kompetence ir ierobežota, tomēr Eiropas Savienība daudz ko var darīt, lai, lai rosinātu ideju un labākās pieredzes apmaiņu starp dalību valstīm. Un tas viss ir arī saistīts ar pamatjautājumu, kādu lomu mēs saskatām izglītības sistēmai sabiedrībā. Mēs vēlētos uzsvērt pirmkārt, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu izglītību, apmācību, mūža izglītību. Tas ir ļoti svarīgi domājot par sociālām tiesībām Eiropā un arī, lai nodrošinātu uh, līdztiesību uh, un uh, labklājību visiem pilsoņiem Eiropā un uh, ceram, ka būs iespējams noturēt arī politiskas debatas par izglītības uh, nozīmību sabiedrībā un par izglītības vērtībām. Paldies! Eh, vārds ministrei Kostunenai. Paldies priekšstādātājiem! Paldies par šo aktuālo jautājumu, ko jūs pacēlāt. Katra, eh, katrai valstī ir uh, atbildība par izglītības jomu. Un, kā jau norādīts, mūsu uzdevums ir veicināt labākās pieredzes apmaiņu starp dalību valstīm. Un tas, ko jūs darāt šeit, arī parāda, ka ļoti svarīgi ir vienam otru saprast arī kultūras jomā un ir jāpopularizē citu valstu kultūra Eiropā. Erasmus Plus ir ļoti pozitīvs piemērs šai sakarā, un arī solidaritātes korpus ir pozitīvs piemērs. Un uh, tā jaunieši apzinās uh, vidi, kurā viņi dzīvo, un viņi saprot, kādi notikumi norisā, norisinās. Es domāju, ka mums ir jāuzticās jauniešiem. Paldies! Līdz to tātad ir uzdevuši jautājumus visi koordinatori, un tā varam dot iespēju arī visiem citiem deputātiem. Un aicinājums tikai un lūgums katram izteikties nevairāk kā minūti. SVR, lūdzu. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za dobro predstavitev obeh ministric. Uh, jaz imam samo eno kratko vprašanje. Uh, ali menite, da bi lahko. Paldies abām ministrēm par ierašanos un par iespēju uzdot jums jautājumu. Mēs zinām, jā, ka turpinās trialogu sarunas par Erasmus. Cik lielā mērā Tomēr jūs raugaties cerīgi uz iespēju, ka šīs sarunas arī izdosies noslēgt šī gada laikā un būs vēlamais rezultāts. Tad apkoposim vairākus jautājumus. Ja? Tad vēl nākamo uzdos Luis de Vesa. Lūdzu. Paldies! Jums cienītās ministres Kosonens kundze, Andersons kundze. Bija ļoti interesanti dzirdēt arī jūsu viedokli. Droši vien dažas lietas varētu vēl precizēt. Man īpaši interesē jautājums un pārsteidz faktiski, ka jūs nemaz nerunājat par izglītību kā vērtību un Eiropas pilsoņu izglītību, ko jūs tomēr kā savu prioritāti esat runājuši, bet, nu, vai tomēr nu, kaut kā nevajadzētu vairāk akcentēt tieši izglītību kā sagatavotību darba tirgumu? Var jau būt, ka tas vienkārši man paslīdēja garām. Bet tas, ko teica arī vēl kamervērts kundze un citi, man arī tāpat interesē jautājums par nozīmīgo budžeta samazinājumu svarīgās programmās piemēram, radoša Eiropa. Mēs redzam, ka padome ir gatava to saīsināt šo budžetu. Nu, jūs sakat, ka nē, un no nu, jums dzirdām tā kā citu ziņu, bet eh, kā tad faktiski ir šī situācija? Kāda ir padomas nostāja? Mēs taču saprotam, ka ir vairākas dalībvalstis, kas tomēr grib samazināt budžetu, citu savukārt nē. Tālāk par šo Eiropas solidātas korpusu. Nu, šobrīd piešķirtais finansējums ir eh, īstenībā nepietiekams, daudz mazāks nekā kas ir eh, plānots sākotnēji. Vai tur neko nevar labot? Paldies! Labi, līdz to iespēju jums, ministrs eh, kundzes, uzreiz arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Un es atvainojos, ka jums neiedevu vārdu, jo, Melbārs kundze, jo, mm, jā, mums te drusku sajūg šī uzskaita, bet jums tūlīt būs iespēja uzstāties kā koordinatorei. Labi, atbildēšu uzreiz uz Vera kunga jautājumu. Par Erasmus. Plus. Ja runāt par šiem jautājumiem, par uh, Mūsu pārliecība ar vienu ir, jā, ka mēs spēsim noslēgt šīs sarunas. Pār neatrisinātiem jautājumiem vēl jau līdz šī gada beigām. Par finansējumu. Nu, tas, protams, sarežģītāks jautājums, jo Brexit o, o, apsārumi, viss notikuma virzība, arī par finansēm līdz to tur nu, nav tik liela skaidrība un mazāk ticams, ka mēs spēsim atrisināt šo jautājumu jau līdz gada beigām. Paldies arī Deveskungam par jūsu jautājumu par Eiropas vērtībām, izglītībā. Jā, Eiropa uh, un izglītība. Nu, izglītība ir tā, kas spēja nodot šo jauniešiem pārliecību par Eiropas vērtību. Bet tiešākā veidā, lūk, arī Erasmus, Solidaritātes korpus, tie ir būtiski, fundamentāli instrumenti, kā mēs jauniešiem uh, ļaujam attīstīt sevī šo Eiropas identitāti. Caur iespēju ceļot, tikties ar citiem Eiropas jauniešiem, runāt par savu pieredzi, ikdienas pieredzi, atšķirīgās valstīs, dažādās valstīs, nu, tā ir konkrēta iespēja. Un mēs to darām, un jūs to darat arī, un faktiski arī tā, kā mēs to Somijā darām, tas ir vistiešākā veidā jau jautājums par Eiropas vērtībām. Un tagad vārds Kosenes kundzei. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies abiem mm, jautājumiem, uzdevumiem par jautājumiem. Par radošo Eiropu un par iespējamo budžeta samazinājumu. Nu, Eiropas Savienības padomē Nu, šie samazinājumi budžetā parasti skar pilnīgi visas kategorijas. Un šobrīd jā, ir iezīmēts variants, kad samazina arī radošās Eiropas budžetu. Nu, mēs redzam, ir, protams, ka valstis dalās pēc divām kategorijām - donoru valstis un saņēmēju valstis. Un tādēļ nevar būt īsti runas par tādu vienotu padomus nostāju. Vienmēr ir šī kompromisa nostāja starp dalībvalstīm. Nu, tā kā skatot, kā vispār izdosies atrisināt budžeta jautājumu, nu, un šeit zināmā procedūra, kas ir roku rokā, tad, tad parlamentu jāizteno, tad, tad tā ir padoms un gan parlamentu lēmums, nu, tie visi apsvērumi, kas šobrīd mums ir jāņem vērā. Mēs sagaidām, ka 11. Mm, novembrī beidz šīs sarunas, un 12. arī tālāk sāks eh, šīs gala fāze. Eh, nu, mēs ļoti ceram, ka arī līdz tam būs atrisināts budžeta jautājums. Nu, arī to, ko teica mani kolēģi Andersen, mēs šīm sarunām, protams, par budžeta jautājumiem ļoti aktīvi sekosim. Tagad vārds Melbārs kundzei. Lūdzu, jums divas minūtes kā koordinatorei. Uh, thank you very much, uh, Chairperson. Uh, on behalf. Paldies priekšsādātājā EKR grupas vārdā. Vēlos uh, pateikties abām ministrēm, Kosunens kundzei un Dersens kundzei, par jūsu uzrunām šodien. Un arī tiešām apsveicu jūs ar ļoti ambiciozu un ļoti līdzsvarotu prezidentūras programmu. Mēs zinām, ka Somija ir nu, tiešām kā veiksmes stāsts izglītības jomā un inovāciju jomā. Un man īstenībā ļoti patīk tas, kā jūs akcentējat arī šo nepārtraukto izglītību. Mans jautājums būtu šāds. Kā jūs vērtētu un jūs redzat tieši mākslas izglītības lomu savā stratēģijā? Un otrs jautājums jūsu prioritātēs, tur jūs daudz runājat par šādu um, mm, visaptvarošo drošību. Uh, Es uzskatu, ka arī izglītība, kultūra, mediji ir ļoti nozīmīgi resursi visaptvarošas drošības nodrošināšanā. Un es gribētu dzirdēt nedaudz vairāk par jūsu plāniem attiecībā uz šādu mm, programmas daļu, lai atbalstītu tiešām arī tieši plašsaziņas līdzekļus, kas būtu um, daudzveidīgi, neitrāli, un Es domāju, šis jautājums ar vienu ir aktuāls mm, padomē starp ministriem. Kosanins kundze, varbūt jūs? Können wir kurz Zeit geben? Okay, um, sorry, uh, Mrs. Melbarde, and thank you for... Paldies, Melbārs kundze, jums par jautājumiem. Mums vienkārši jākoordinē, kurš par ko atbildi, uh, par kura kompetenci. Jūs atsaucāties jau uz mūsu šo ideju par nepārtrauktu izglītību, ko mēs arī vēlamies uzsvērt savā programmā, un tas, ko jūs arī jā, pamanījāt, jau šī visaptvarošā drošība nepārtraukta izglītība, jau reāli izliet no tās realitātes dzīvē. Mm, tehnoloģijas, digitalizācija, automatizācija, darba tirgū pārmaiņas, kas notiek. Un tādēļ ir jānodrošina iespēja, ka kāds indivīds, kas mācās un sabiedrība kopumā, ir gatavi šīm pārmaiņām. un tas ir saistīts arī ar digitālajām prasmēm. Tas ir runa gan par jauniešiem, bet arī, arī pieaugušajiem, kas arī turpina apgūt digitālās prasmes. Ļoti nozīmīgs jautājums, domāt arī par šo visaptrošo drošību. Vai arī, lai cīnītos pret uh, vilciņām. Mm, ļoti aktuāls jautājums mediju vidē. Uh, Tā kā jūs tieši pareizi norādat, un vēlreiz, jā, vēl šeit varam skatīt konkrēts piemērs, kā šīs lietas savstarpēji saistās. Kosanēns kundze. Jā, paldies. Ļoti labs jautājums, paldies jums. No savas puses varu tikai atsaukties Somijas pieredzi. Un apņemšanos, ko esam arī īstenojuši, eh, piemēram, kultūras un mūzikas izglītība. Tikai, piemēram, mūzikas izglītībā mēs tērējam 100 miljonus eiro gadā, un mēs Somijā esam tikai 5 miljoni iedzīvotāji. Tā kā jūs redzat šīs izdevumus mūzikas izglītībai vien, nu, tā kā mēs tieši skaidri pasakām, kultūra, mākslas izglītība, mūzikas izglītība ir būtiska izglītības daļa. Un tālāk arī skatām, piemēram, mediju pratības attīstību. Mums ir ļoti svarīgi, lai mediji būtu uzticami un tie būtu daudzveidīgi. Un uh, tādēļ mēs arī vēlamies, lai jaunieši būtu gatavi izmantot šos medijus. Tātad jau nav par mediju pratību, saprastu, uh, orientētos informācijas plūsmā, piedāvājumā un viņiem būtu šī informācija pieejama no daudzveidīgiem kanāliem. Paldies! Tālāk Mohamed un, Henfran, un Franci kungs. Lūdzu, sāksim ar Mohamedu Lūdzu. Vai nav ieradies? Es jau, labi, paldies. Paldies. Jūs tikko pieminējāt arī Brexit jautājumu un to, ka tas varētu arī ietekmēt eh, budžetu. Bet cits lietas, kas arī skaistās ar Brexitu, šo, kas varbūt jums eh, skatījumā ir aktuāli. Ne tikai Eiropas mērogā kopumā, bet tieši par jūsu prezidentūru domājot, kāds tieši ietekmētu jūs. Es atsaucu savu jautājumu, jo jau saņēmu atbildi. Labi, tad uh, Kovkovski kungs, lūdzu. Paldies! Saka Frankovski kungs. Man ir jautājums par sportu. Mm, es vēlētos runāt par bērnu aizsardzību sportā. Vai jūs varētu minēt konkrētus piemērus un kāds Somijas prezidentūra atsevišķus pasākumus ir plānojuši šajā jautājumā? Lūdzu, kur varētu sākt? Andersens kundz. Paldies. Labi, paldies jautājums par Brexitu, jā. Vai nu kā jūs to sakat, B vārds. Mēs kā prezidentūra vēlamies eh, stiprināt vienotību un Eiropas interešu aizsardzību. Un mēs kā prezidentūra, līdz to esam pilnībā, apņēmies pilnībā ievērot Eiropas eh, Savienības padomas nostāju, kas skaidri pasaka, ka neatsāksim, eh, nepārskatīsim izstāšanās nolīgumu, bet varam pārskatīt politisko deklarāciju par nākotnes attiecībām, kā tās veidosim nākotnē. Un, piemēram, Eiropas um, programmas Erasmus. Plus. Ir plānots, ka arī apvienotā karaliste uh, pilntiesīgi piedalās līdz pat izstāšanās brīdim, un ja panāks arī vienošanos nolīgumu, tad arī turpinās arī piedalīties uh, šī brīd, plānošanas perioda programmā, bet ja izstājas bez vienošanās, tad ir jautājums, protams, par līdzfinēšanas daļu. Uh, Uh, pirmā pilāra ietvaros, bet uh, savādāk visas pārējās aktivitātes izbeidz izstāšanās dienā, ja notiek izstāšanās bez nolīguma. Kosonēns kundze, jāpaldies! Jā, paldies Frankovskij kungam par jautājumu par bērnu drošību sportā un bērnu aizsardzību. Nu, mēs tieši vēlamies arī um, turpināt jau labi uzsākto darbu. Tātad, uh, ko mēs esam plānojuši? Jā, mēs esam plānojuši padomu secinājumu šajā jautājumā, ko vēlamies apstiprināt padomē. Mēs vēlamies definēt lielākos izaicinājumus un piedāvāt konkrētas iniciatīvas, kā var uzlabot bērnu drošību sportām. mēķis jau būtu. Tad arī skatot eh, tieši veicināt bērnu aktīvu iesaistu sportā. Līdz ar to arī kāpinot bērnu mm, labklājību un labsajūtu. Un tad mums arī plānot arī, eh, mm, mums ir atsevišķa konferences par šo tam EPSO eh, Somijā.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 Arī es, protams, eh, piekrītu jums, ka mēs tiešām domājam par nozīmīgām pārmaiņām, arī izpratnē par izglītības lomu, par zināšanām, prasmēm un arī par profesionālo izglītību. Kreatīvā Eiropa man ļoti interesē. Un tādēļ bija prieks, ka jūs šiem jautājumiem pieskarāties. Pavisam konkrēti pasākumi, ko mēs varam sagaidīt protams, jau ir mums uzkrāt zinām pieredzi, un balstoties šo pieredzi, mēs vēlētos uh, programmas atbalstu uh, panākt daudz lielāku. Nu, vienlaikus arī vienkāršot darot šo pašu programmu, nodrošinot lielāku caurskatāmību un skaidrību par tālāko virzību. Um, mums ir svarīgs jautājums arī par dzimumu līdztiesību darba vietā un arī par to, kā ekspostu mēs tiešām varam arī pārbaudīt, vai programma ir sasniegusi savus mērķus. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, ļoti svarīgs punkts. Galu galā, kultūra ir arī mūsu šī pirmā pusgada darba centrā, un tam ir, ir jānodrošina arī nepieciešamais finansējums, lai tā nepietrūktu. Jā, paldies! Atbildēšu Matīnas kundzei. Jā, paldies. Gaidīsim jūs šo ielūgumu. Tāpat jūs arī runājat par sociālo mobilitāti un tā kā, lai nenonāktu tādā situācijā, kur jauniešiem seko milzīgi vilšanās par darba vidi. Un īpaši arī tiem jauniešiem, kuriem varbūt ir līdz šim varbūt trūks, trūkumi izglītībā. Nu, tas vispār ir izglītības politikas kopējais uzdevums, jo vislabākais veids, kā vispār cilvēks nu, neradīt viņam atstumtības sajūtu, un ir nodrošināt iekļaujošo izglītību, un izglītības tālākais mērķis nodrošināt sociālo mobilitāti. Tātad izglītība, kas ņem vērā arī mazāk aizsargātas grupas, Es domāju, daudzās valstīs aktuāls jautājums par migrāciju, lai arī tie, kas ierodas valstī, tomēr varētu jau iekļauties izglītības sistēmā. Es runāju par Somijas pieredzi. Un uh, mūsu pieredze atklāja, ka ļoti svarīgi tieši jau agrīnā izglītībā veltīt lielu uzmanību tieši šim izglītības posmam skatot arī, kā varbūt ir no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm izcelsmes bērns, kā varam palīdzēt viņiem, un ļoti profesionāla, kvalitatīva profesionālā izglītība. Lai arī gadījumā, ja arotskola audzēkņi izdomā tomēr arī studēt, viņi arī to spētu darīt, lai nebūtu tā kā pilnīgi pāraums. Kiitos puheenjohtaja ja herra Smeri. Jā, paldies. Paldies jums par šiem labiem jautājumiem. Somijā mēs arī redzam šo tēmu tāpat kā jūs. Tātad šis mērķis, um, ko īsteno radošās industrijas, radošās nozares, uh, nu, šīs sarunas par budžetu turpinās. Un mēs no savas puses darīsim visu, lai panāktu vēlamo rezultātu. Labi, paldies. Labi, tālākie jautājumi. Katram viena minūte. Gastiede Blanko un Polakungs. Lielas paldies priekšādātājai! Lielas paldies abām ministrēm par to, ka pastrās, pastāstījāt par savu ambiciozo programmu. Es gan personīgi neesmu, nu, tā teikt, iepazinies ar somu efektivitāti, bet ceru, ka jūs to parādīsiet no labākās puses. Pārāk daudz uzsvara gan nedzirdēju, ka tiktu likts uz kultūru un to, cik svarīgu kultūru, bet piekrīt, protams, visam tam, ko dzirdēju līdz šim. Mums ir vajadzīga šī Eiropas kultūra Eiropas Savienībā un šajā parlamentā faktiski arī izjūtam šīs Eiropas kultūras svarīgākos punktus, šīs kopīgās vērtības, kas uh, svarīgas visiem eiropiešiem, un tāpēc svarīgi investīcijas kultūrā turpināt. Mums nepieciešams, lai cilvēki apzinātos, cik kopīga ir šī kultūra, ka tā ir daļa no mūsu identitāte, tā dod mums arī to mūsu bagātību, daudzveidīgo bagātību, kas mums piekrīt kā kontinentam. Gribēju lūgt gribēju jūs informēt, gribēju jūs runāt par Eiropas identitāti, par Eiropas kultūru. Tas viss tika minēts kā kaut kas tāds, ko varētu savā labā izmantot arī ekstrēmisti, nu, tādā negatīvā veidā. Bet, ja runājam par kultūru, tad manuprāt, tā ir tā, kas mūs um, vieno un palīdz radīt darba vietas nenoliedzami. Tāpēc, ko jūs domājat par, piemēram, nodokļu harmonizēšanu PVN gadījumā, piemēram, visā Eiropā, jāsaka, PVN likmes no valsts uz valsti ir ļoti atšķirīgas, bet mēs varētu radīt tādu kā kopēju ekosistēmu tieši kultūras precēm, kultūras lietām, uzņēmumiem ar vienotu nodokļu likmi. PVN Spānijā, piemēram, kultūras jomā ir ļoti zems, savukārt Francijā Grieķijā tas ir viens no augstākajiem Eiropā šobrīd. Ko par to domājat? Vūdi, chcem ocenīt. E, Nākamais runātājs - Pollaka kungs. Paldies, paldies, ka uzsverāt savas prioritātes. Ir tīpaši, ka runājāt par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Mēs labi zinām, ka dalība valstis ir visai atšķirīgos uzskatos attiecībā uz izglītības sistēmu, un tā nu diena ir atšķirīga no dalībvalstu uz dalībvalsti, bet varam visi būt vienisprātis, ka izglītības sistēmā ir būtiski ietekme uz to, cik veiksmīgi vai nu, neveiksmīgi bērnam pēc tam iet tālāk eh, ar karjeru un tam līdzīgi. Tāpat arī sociālie nosacījumi pēc tam ir atkarīgi lielā mērā no sākotnējā izglītības līmeņa. Nu, piemēram, arī to var secināt, kad novērojam bērnus, kas pārceļas no vienas valsts uz otru un ekonomiskiem apstākļiem izglītības sistēmai mainoties, šī kvalitāte mainās. Tāpat laikā ir viena otra dalībvalsts, kurā izglītības sistēmas joprojām nenodrošina šo sagatavotību darba tirgumu. Un mans jautājums jums, kā prezidentūras pārstāvam, ir šāds: kā pārliecināties, ka kvalitatīva un iekļaujoša izglītība tiek nodrošināta arī nu, viss riskam vairāk pakļautajiem reģioniem, attālākajiem, nelabvēlīgākiem reģioniem Eiropā, lai pārliecinātos, ka kaut kāda trūkuma izglītībā nenoved pie tā, ka bērns neve, vai jaunietis pēc tam nevar saņemt darbu un tam līdzīgi. Paldies, eh, Kosonens kundze! kundze lūdzu vispirms. Kīdos. Paldies. Paldies Blanko kungam par šo jautājumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai kultūras projekts tiešām tiktu īstenots visā Eiropā. Un tas tāpat tas attiec arī uz kultūras galvaspilsētu projektu iniciatīvu. Manuprāt, tas dod milzu pievienoto vērtību daudziem reģioniem un pilsētām Eiropā. Nereti mm, dzirdam, ka šis kultūras galvaspilsētas projekts faktiski ir pat viens no redzamākajiem šai jomā. Un tur tiek, tur uzzinām par daudzām pilsētām visā Eiropā un līdz ar to tas ir arī būtisks ieguldījums eh, un iespēja paraudzīties uz vietējo līmeni un tādējādi uzlabot Eiropas identitātes spēku. Tātad līdzīga veida projekta Eiropā jau pastāv. Jūsu jautājums savukārt par nodokļiem. Nu, jāsaka, ka nodokļu jautājumi, protams, nav mūsu kompetencē. Tie pie, ir finanšu ministru ziņā, bet, nu, katrā ziņā šeit svarīga sadarbība arī pie šī jautājuma. Paldies! Andersons kundze, paldies, Polaka kungs! kvalitāte dažādās izglītības sistēmās, protams, ir svarīga un tai jābūt nodrošinātai, jo tā ir saistīta ar mobilitāti. Skolu izglītībā, tātad eh, primārā izglītība, eh, tā ir tāda jauna sadarbības joma Eiropas joma mērogā un pastāv tiešām ļoti liela daudzveidība, kā jūs minējāt, izglītības sistēmās. Te runāju par obligāto izglītības uh, laiku. Šobrīd Eiropas sadarbība šeit pievēršas tikai un vienīgi paraugu prakses apmaiņai, zināšanu apmaiņai starp, eh, nu, arī dažādiem ekspertu līmeņiem. Bet domāju, ka tiešām ir svarīgi pārsaprast, cik nozīmīgi, nozīmīgs ir arī neatkarīgas pētniecības iestādes, kas nodrošina kvalitāti, izglītības kvalitātes pārbaudu. Tātad uz pētniecību balstīta informācija par to, kas atsevišķos gadījumos nostrādā, kas ir tāds efektīvs risinājums, un tas attiec arī uz starptautisku sadarbību. Vēl viena joma, kas nozīmīga, ir skolotāju loma. Redzam, ka ļoti svarīgi, lai skolotāja profesija būtu pieprasīta, pievilcīga. Nu, tā tas, piemēram, ir Somijā, un tas ir bijis atslēga faktors augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Tas savukārt nozīmē, ka skolotājiem ir arī diezgan augsts autonomijas līmenis viņu darba kultūrā, mācību metodēs, ko viņi piemēro dažādās uh, stundās. Turklāt gribu piemetināt, ka viena no svarīgākajām prioritātēm ieviešot izglī Eiropas izglītības tāpu līdz 2025. gadam ir atcelt un novērst visa veida barjeras, um, nu, lai varētu būt šī skolēnu mobilitāte pārējiem uz mācībām citā dalībvalstīm. Nu, te mēs ceram uz dalībvalstu atbalstu. Jā, nu tad pēdējais jautājumu loks. Gribētu vēl visiem atgādināt tikai minūti katram jautājumu uzdevējam, un pirmā no jautājumu uzdevējam Džulija Vorda, tad Kalakas kungs un pēc tam vēl trešais. Lūdzu. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Pirmām kārtām gribēju pievērsties mobilitātei Mobilitāte, protams, nozīmē pārvietošanās brīvību, un es domāju, ka mums vajadzētu to izmantot, teikt, pārvietošanās brīvība, tā ir viena no brīvībām. Un varu stāstīt jums to, kā tāds cilvēks, kas strādā ar bērniem, ar mākslu Lielbritānijā, tad var teikt, ka šī pārvietošanās brīvība ir ļoti svarīga Britiem un ir ārkārtīgi svarīgi šī brīvība, šo brīvību nodrošināt radošajam sektoram, kultūras sektoram, un tur vajadzētu šo mobilitāti spēcināt. Ārkārtīgi priecājos, ka jūs runājāt arī par mūža izglītību. Un vēlējos vaicāt, vai jūs esat paredzējuši mūžglītības popularizēšanu arī caur arotbiedrībām un darba ņēmēju asociācijām, tā lai tas varētu tiešām būt, nu, nonākt arī pie citām paudzēm, jo ir taču arī šī lieliskā mūžglītības platforma, ko mēs labi pazīstam, un te svarīgi sastrādāties arī ar sektoru pārstāvjiem, kas attiecas uz iekļautību. Manuprāt, jau ir ļoti daudz labas paraugu prakses Erasmus Plus programmas ietvaros, kas jau tikus finansēta un no kā būtu vērts mācīties. Var dot jums lielisks piemērs no Lielbritānijas. Nu, piemēram, cilvēki ar mācīšanās grūtībām ir iekļauti dažādās programmās, bijuši uz citām vietām Eiropām, saņēmuši cieņpilnu attieksmi pret, pret savu darbu, profesiju, kamēr dalībvalstu līmenī tas nav bijis bijis iespējams. Un tad, nu, visbeidzot, pēdējā lieta, ko vēlējos teikt, ir tas, ka es sagatavoju ziņojumu par starpkultūru dialogu, daudzveidību un pamatvērtībām kas bija šīs komitejas pakļautībā un tika sagatavot saskaņā ar Parīzes deklarāciju. Tā bija pēdējā reize, kad visi izglītības ministri nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, un es gribētu teikt, es gribētu jums lūgt turpināt darbu pie šīs deklarācijas. Paldies! Paldies, nākamais runātājs kolēkungs. Pirmām kārtām paldies abām ministrēm par šo lielisko prezentāciju attiecībā uz prezidentūras programmu. Programmā konstatējam, ka digitalizācija, ekonomikas digitalizācija ir vadošais virzības spēks visos sektoros. Un te no citēšu, mums nepieciešams izmantot izaugsmes potenciālu arī kultūras un radošajos sektoros. Mana politiskā grupa atzinīgi vērtē to, ka jūs pozitīvi vērtējat digitalizācijas ietekmi uz tautsēmniecību. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka pastāv arī spēcīgas saiknes starp piekļuvi kultūrai, zināšanu apmaiņu un labklājību. Un tāpēc mums nevajadzētu pievērsties tikai un vienīgi izaugsmas potenciālam radošajā sektorā, bet domāt arī par kultūras un zināšanu apmaiņu aspektu. Vai jūs varētu eh, pastāstīt eh, mums, ko Somijas prezidentūra da domā darīt šajā virzienā? Paldies! Un visbeidzot, na, pēdējais runātājs Benjamin. Benģumēs kundze, paldies priekšādātāju, paldies ministras kundzēm par prezentāciju. Visu šo debašu gaitā un paraugoties uz jūsu prezidentūras prioritātēm, man radās jautājums, vai ir, varbūt tad uzņēmēji darbības gara radīšana jauniešu vidū būtu tā prioritāte. Ir taču daudz jauniešu, kas vēlas izveidot savus biznesus, uzņēmēji ir tie, kas investē, kas uzņemas riskus, kas rada darba vietas, labklājību, un tāpēc būtu labi piedāvāt šādas iespējas arī jauniešiem. Mēs vēlamies taču viņiem piedāvāt plašākas iespējas, vairāk zināšanu, prasmju un pēc iespējas plašāku mobilitāti Eiropas Savienībā. Mums jādara viss, lai pārliecinātos, ka bērni Eiropā uh, var vienu brīdi doties mājās pie saviem vecākiem un teikt, lūk, arī es vēlos veidot savu uzņēmumu, esmu gribu apgūt uzņēmēju darbību, jo uzņēmēju darbība Eiropā ir vajadzīga. Mums jāpārliecinās, ka tieši uzņēmēju darbības apmācība ir viņiem pieejama, tā lai viņi zinātu, kā šādus uzņēmumus radīt. Paldies! Paldies, Andersons kundze, lūdzu! Paldies, Vordas kundze! Palakungs un paldies Benuēmas kundze. Es domāju, ka atbildēšu vienkārši šiem jautājumiem, nu, tā kopā, jo vairāki no tiem pārklājas. Jūs minējāt digitalizāciju un mūža izglītību mm, vai šo turpinošamies izglītību. Mēs šo turpinošamies izglītību do, uzskatām par vēl tādu papildu elementu, papildus izvērstu dimensiju mūža izglītībai. Tā ir mācība, kas tieši, mācīšanās, kas tiešām turpinās un pāriet no viena posma otrā. Un šī turpinošamies eh, mācīšanās, protams, ir saistīta arī ar digitalizāciju, ar tehnoloģisko attīstību, ar pārējām un pārmaiņām darba tirgošai kontekstā. Un kā jau tic, minēju, tieši tā, tāpēc tā veicina arī tādu proaktīvāku rīcību gan no sabiedrības, no, un, no, gan no atsevišķiem individiem, lai individi paši varētu arī uzlabot savas kvalifikācijas, uzlabot savu dzīvi karjeras gaitā, bet vienlaikus savukārt iestādes, kā izglītības sistēmas, arī jāpadara elastīgāks, lai tās var piera, piemēroties šādām vajadzībām. Un rēģējot uz Vordas kundzes teikto. Nu, protams, tas nozīmē, ka mums jāstrādā ar visām iespējamām eh, partneru pusēm, lai rastu šos risinājumus, tā lai varētu nu, trāpīt tieši naglai uz galvas, ja runājam par darba ņēmēju vajadzībām. Es jau pati teicu, tad, kad runājam, piemēram, par pieaugušajiem, kas mācās, tad vienmēr parasti trūkums šai gadījumā ir naudas trūkums, motivācijas trūkums un laika trūkums. Un šais jomās tad mums jāmēģina rast kaut kādi risinājumi, lai šī nepārtrauktā izglītība varētu turpināties. Tāpat arī gribēju jūs apsveikt ar šo ziņojumu, ko esat sagatavojusi. Tas tiešām, tiešām mērā saistīts ar visām šīm pašais norisinošamies diskusijām par Eiropas vērtībām un vērtībām sabiedrībā un to, ka politikām jābūt balstītām uz vērtībām un noslēgumā par jauniešiem un uzņēmē darbību. Domāju, ka tas saistīts ar izglītību kā tādu. Visā tās kopumā izglītības sistēmas uzdevums ir piedāvāt šādas tālākas iespējas un bērniem un jauniešiem uzsākt savus uzņēmumus, tais gadījumos, kad viņi to vēlas darīt. Es tā tad redzu to kā tādu neatņēmumu daļu kopējā izglītības politikā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Kosonenes kundze lūdzu. Liels paldies! Liels paldies priekšādātāji! Un paldies par šiem lieliskajiem jautājumiem, Bordas kundze, pirmām kārtām. Gribu atbildēt jums. Padomu nu dienu vēlas nodrošināt šo mobilitāti un padarīt to par svarīgu mērķi arī šajā priekšlikumā. Tas tiešām ir svarīgākais elements Eh, kompetenču izvēršanā, prasmju uzlabošanā, novatorismā. Vēlamies arī uzturēt šo saikni starp izglītību un ilgspējīgu attīstību. Tādējādi radot atbilstīgu augsni novatorismam, 2030. gada darba kārtība arī mums šķiet ļoti nozīmīga tieši kultūras politikas kontekstā. Te runājam gan par ilgspējīgu attīstību, kurā mēs kā kultūras pārstāvi varam dot savu iespēju un to labi apzināmies. Ilgspējīgas attīstības mērķu kontekstā gan mums nav tāds konkrēts mērķis noteikts kultūras politikai, bet jāsaka, ka kopumā ilgspējīgas attīstības mērķi pilnīgi noteikti ir saistīti ar kultūras politiku. Visas politikas jomas nenoliedzami dod savu ieguldījumu ilgspējīgas, ilgspējības mērķu sasniegšanā. Un tas saistīts arī ar kultūru, respektīvi šī eh, nepieciešama uzlabot arī uzticēšanos iestādēm, spēju sadarboties, uzticēšanos savā starpā. Un šī tēma padomē tiek apspriesta. Tātad arī jauniešu kultūra un sports eh, eh, piln, ir tāda nu, no jauna parādījusies. Un Somija, kā padomas prezidētāja valsts, šobrīd vēlas veidot tādu jaunu vīziju šai jomā, tā, lai attiecīgie ilgtspējības mērķiem paredzētie jautājumi varētu tikt sasaistīti ar kultūras politiku visā pilnībā. Tālāk jautājums par uzņēmēju darbību un jauniešiem. Salīdzinoši eh, kvalitatīva jauniešu nodarbinātība, protams, eh, nozīmē to, ka jaunieši kļūs aktīvāki un cita starpā aktīvi mācoties viņu, protams, iegūst zināšanas arī par uzņēmēju darbību. Lielas paldies, priekšādātāji, turpin paldies un no sirds pateicos jums par to, ka ieradāties šeit. Jums, Andersons kundze, paldies, jums, Kasunens kundze, paldies. Tiešām ļoti, manuprāt, informatīva viedokļa apmaiņa norisinājās auglīgi, diskutējām par to visu un ceram, ka turpmākos četrus mēnešus šī intensīvā un labā sadarbība starp jums un mūsu komiteju turpināsies.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

Liebe Kolleginnen un Kollegen! Godātie kolēģi, sēde vēl nav beigusies, mums vēl ir uh, uh, palicis kāds darba kārtības punkts. Un uh, mums ir iespēja uzņemt mūsu vidū uh, ģenerāldirektoru Roberto Violu kurš pastāstīs par uh, jaunāko attīstību un lūdzu, ja kādam ir jāiet ārā no zāles, tad ejiet to ātri un klusi. Quietly and fast, because we have still points on our agenda. And I want to ask the colleague. Gurē kolēģi, lūdzu, tieks uh, dots ārpusē uz āru, <laughs> lūdzu dariet tos, nu tā, raiti un citi lūdzu ieņemiet savas vietas, lai varam turpināt. Bitte? Ja, wie ich gerade schon gesagt. Kā jau nu pat teicu, tālāk mums paredzēta viedokļa apmaiņa ar Roberto Viola, kas ir no Connect ģenerāla direktorāta darba kārtībā. Violas kungs, priecājos jūs šeit redzēt, cik lieliski, ka esat šeit. Mm, jūs runāsiet, domāju, par virkni ļoti interesantām tēmām, kā piemēram vadlīnijas attiecību uz AVMS, ko komisija nu pat ir izstrādījusi, tāpat arī safabricētās ziņas, ja viltus uh, ziņas ir jautājums, pie kā jūs strādājat savā ģenerāldirektorātā par to arī. Ar padomu ir diskusijas tīkla neutralitāte, frekvenču sadala 5G ietvaros. Tas arī mūsu kultūr, kultūras komitejas darbu skar. Esam tieši ar to saistīti. Nu, tas tikai dažas no tēmām ko skatīsim, un arī gribētu jums arī informēt jau iepriekš, ka Eiroņūs ir joma, par ko droši vien viens vai otrs kolēģis jums uzdos jautājumus šodien. Tālāk došu jums vārdu uz desmit minūtēm, lai jūs nakat klajā ar tādu īsu ievadu vārdu, ja prezentāciju, un pēc tam sāksim diskusijas. Violas kungs, lūdzu jums vārds. Jā, madam čēra. Godātā priekšādātāja, godātie deputāti, dāmas un kungi. Lielas paldies par šo uzaicinājumu. Tiešām ir gods un prieks būt šeit un iepazīstināt jūs ar darbu, kas šobrīd norisinās, gatavojoties nākamo, nākamajam komisijas sasaukumam. Šobrīd esam ļoti svarīgā laika posmā. Mums, protams, ir zināmas politiskas pamatnostādnes. <laughs> no pašreizējās eh, priekšādatāja vietas eh, izpildītājas attiecībā uz eh, digitālajām vērtībām. Tas ļoti skaidri parādījās viņas uzrunā. Pie tā darbu turpinām, un uz, tās pilnīgi noteikti būs tālāk prioritāte. Nu, tagad gaidām arī informāciju par mm, kompetenci jomu, ja portfeļu sadalīja komisāru starpā. Bet, protams, ka darbs pārtraukts netiek. Un, kā jau jūs teicāt, mēs nodarbojamies ar konkrētiem likumdošanas uzdevumiem, un pie tiem mm, strādājam baigas viedros, cenšosies tos izpildīt. Pirmais jautājums, ko gribētu minēt, ir arī tas, nu, ko, kā jūs minējāt, atcerēsieties, ir darbs pie audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas, jeb saīsinājumā AVMSD tiešām esam strādājuši ļoti efektīvi trīs gadu laikā pie šīs direktīvas projekta. Un ceļojot pa pasauli, esmu konstatējis, ka mums ir viena no attīstītākajiem audiovizuālās jomas noteikumiem pasaulē. Vienalga, par kādiem mēdījiem mēs, jeb plašsaziņas līdzekļiem nerunātu, sociālajiem, tradicionālajiem vai jau novatoriskajiem. Ja Un te runājam par visa veida izplatīšanas eh, veidiem. No nu, tad, tad galvenā rakstura iezīme ir tas, ka mēs eh, ievēl, ieviešam vienlīdzīgu spēles noteikumus un vienlīdzīgu platformu. Tātad vienādi noteikumi tiek pie, pie, piemēroti visiem plasturciņas līdzekļiem, arī video platformām. Un tas ir svarīgi, ja ņemam vērā to, kādu lomu šie līdzekļi spēlē. Uh, Te runājam attiec, attiecībā uz noteikumiem par uh, reklāmām, par nepilngadīgo aizsardzību, kad runājam par uznaidu kurinošām runām. Tātad noteikumi būs vienādi. Un, un ja direktīva tiks apstiprināta tādā veidā, kā mēs to domājam, tad tā nodrošinās skaidrību arī attiecībā uz eh, pilsoņu aizsardzību sociālos mēdījos. Protams, ka uzdevums priekšā ir milzīgs Nu, atcerēsimies, piemēram, Kraisčērčas video. Tas ļoti labi parādīja, kāds spēks ir šādam sociālos līdzekļos palaistam video, un šādi šaušanas, šādi šaušanas ainas reālā laikā parādījās Facebookā. Un tehniski šādā, šāda veida lietas tiks tad iekļautas minētajā audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Uh, Šai kontekstā, zināmā mērā, šie noteikumi ir tāds kā piemērs citiem, un jāsaka, pirmo reizi Eiropas tiesību aktos tiek ieviests eh, arī mm, objektivitātes prasība mm, audiovizuālajiem regulātoram, un tas ir ļoti svarīgi, jo lai ko mēs Eiropā laika gaitā neredzēsim attīstoties, teiksim, mediju pluralisma jomā, tam visam jāizsākas ar to, ka regulātoram ir jābūt neatkarīgam savu pilnvaru izpildē. Un mums tas nozīmē arī zināmus legālus, juridiskus parametrus, respektīvi spēju izvērtēt kaut kādas lietas juridiskajā. Šāda veida iespēja iepriekš mums nebija. Kas vēl svarīgi iekšējiem tirgum, ir pārliecināties, ka tiek nodrošināta sadarbības starp regulātoriem, jeb tā sauktā ērga. Tas ir mm, Eiropas regulātoru grupējums, jeb struktūra, kas tagad ir skaidri un gaiši apstiprināts un kļūst oficiāli par direktīvas daļu. Tātad visi šie mehānismi ir jauni un ļoti svarīgi. Kas mums jādara šobrīd? Šobrīd mums pirmām kārtām ir eh, jānodrošina transponēšana nacionālajos tiesību aktos, un termiņš ir 2020. gada septembris. Mēs izdarīsim spiedienu uz dalību valstīm, lai šis termiņš tiek ievērots, un tālāk, lai atvieglotu īstenošanu, komisija šobrīd turpina strādāt pie pamatnostādēm, jeb vadlīnijām, un šajās vadlīnijās runāsim eh, par tā saukto būtisko funkcionalitātes kritēriju respektīvi atsevišķos sociālos mēdījos eh, tas tiek iekļauts. Tā doma ir tāda, ka direktīva apgalvo, ka visiem sociālajiem mēdījiem, kas izmanto video kā būtisku funkcionalitāti, tiek pakļauti direktīvas eh, darbībai. Mēs strādājam pie tā šobrīd. Drīz vien izplatīsim ar šo pamatnostnādņu projektu. Tur izklāstīsim, kā šis kritērijs izpaužas, kā to juridiski īstenot, un, protams, arī dzen runāsim arī par to, lai tas pēc iespējas nu, vairāk tiktu padarīts zināms arī visām šīm platformām. Vēl viens elements, kas ir daļa no minētajām pamatnostādnēm, ir jautājums par šiem 30%, jeb kvotu, kas jāaizpild jeb kāda veida video pēc piepracījuma provideriem, jeb piegādātājiem, tādam kā Netflix un tam līdzīgi, tas attiektos uz Eiropas saturu, tātad 30% jābūt Eiropas saturiem. Kā šos 30% uzskaitīt, par to runāts direktīvā, un tur tiek teikts, ka komisija šeit nāk klajā ar pamatnostādēm. Lūk, tieši pie šiem kritējiem šobrīd strādājam, lai pārliecinos, ka tie būtu vienkārši, skaidri un pēc iespējas veiksmīgāk novēr, novest arī pie vienotas izpratnes par to. Vēl viens e, svarīgs interpretācijas jautājums ir izņēmumi. Direktīvā tiek teikts, ka šāda veida pienākumam ir paredzēts izņēmums atsevišķiem maziem uzņēmumiem, piemēram, un kā tad identificēt šos mazos uzņēmumus un tā tālāk, kā šos e, izņēmumus nodrošināt. Arī pie tā strādājam šais pamatnostādnēs. Kā jau teicu, šobrīd tas ir tikai vēl uzmetums, kā jau parasti uzmetums tiks nosūtīts dalību valstīm, turpināsies diskusijas attiecīgi tajā brīdī. Uh, Nu, un, protams, šis uzmetums būs pieejams arī izstrādājuši uzvedības prakses kodu, kuram pievienojas arī vairāk un vairāk uzņēmumu. Eiropas parlamenta vēlēšanām vēlamies ietvaros. Esam uh, izveidojuši tehnisku platformu faktu pārbaudu organizācijām, kurām vēlamies virzīties vēl tālāk. Digi Eiropa programmas ietvaros paredzēt tālākus līdzekļus tieši šiem nolūkiem. Tāpat arī gaidām brīdi, kad veiksmīgi noslēgsies attiecīgā kultūras programma. Tātad šī kopējā kultūras programma un 75 eh, miljoni paredzēti tieši šāda veida vajadzībām. Viens salīdzinoši jauna lieta, ar ko nodarbojamies. Es atvainojos ar kultūras programmu, es domāju radošo, radošās Eiropas programmas, atvainojos, jā, precīzāk eh, jāizsakās. Uh, Un pēc, kā jau teicu, pēc pāris dienām uzsāksies arī trialogs šai jomā. Par radošo Eiropu runājot, mūsuprāt, ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka komisija ir prasījis 30% palielinājumu budžetā. Parlaments ir nolēms mūs atbalstīt. Nu, varētu šis, ka 30% ir daudz, bet te mēs runājam par 0,001% no kopējā budžeta. Tas ir 0,001%. Nu, vai jums tiešām nešķiet, ka Eiropas kultūra pelnīs vairāk, vai jums nešķiet, ka tiešām tai būtu jāsaņem mazliet vairāk procentuāli? Nu, un, protams, ka vienmēr būs kāds, kas eh, no padomas puses būs ar to nepatīkamu uzdevumu, samazināt šos budžeta līdzekļus visos priekšlikumos kas nāk no parlamenta un komisijas, bet lineāri samazinājumi kultūras jomā patiešām ir burtiski kā dūriens zem jostas vietas. Uh, jau tāpat kultūrai ir ļoti neliels budžets, un mēs pie, ierosinām palielinājumu, jūs ierosināt vēl lielāku palielinājumu, bet budžets ir tik neliels, un, ka to nepieciešams aizstāvēt. Nu, piemēram, ja mēs raugamies uz Eiropas kultūras mantojumu digitalizāciju, mēs prasījām visām dalību valstīm parakstīt vienošanās, ka viņi izveidos datu bāzi, um, noslēgs vienošanās saglabāt šo um, kultūras mantojumu, bet jāsaka, diemžēl mums bija taisnība, diemžēl tāpēc, ka tas bija visai dram dramatiski piedzīvojot Notre Dame katedrā, skandāls notekšanu, mēs sapratām, ka ir vajadzīgs mantojuma digitalizācijas process. Un jāsaka, līdz tam, piemēram, Notrdam mantojums tika saglabāts National Geographic privāta mm, projekta ietvaros, bet mums ir vajadzīgs arī šāds visaptverošs produkts. Tas būs liederīgi pilnīgi visiem, gan tiem, kas kaut ko mācās, gan tiem, kas strādā radošajā sektorā, gan tiem, kas, piemēram, strādā tu ar turismu pakalpojumiem. Tālāk pavisam īsi par tīkla neutralitāti, jo man tika piešķirts tikai desmit minūtes. Esam Mēs esam vienīgais lielais bloks pasaulē, kas ir pieņēmuši tiesību aktu par tīkla neutralitāti. Viens otrs Eiropā šeit ir aizmirsuši e, ka, brīdi, kad, piemēram, WhatsApp un Skype tika nobloķēts un to nevarēja izmantot e, telefonos, vai kad aplikācija izmantošana bija lēna. Eiropas iedzīvotāji par to neko nezina. Viņi izbauda šo brīvību, viņi izmanto šo ne, tīkla neutralitāti. Mēs esam veikuši izvērtējumu kopā ar telekom regulātoriem un uzskatām, ka tīkla neutralitāte ir nepieciešama un pašreizējais tiesību akts darbojas atbilstīgi. Ir viens otrs, kas saka, lūk, 5G pilnībā mainīs visu šo kopējo ainu. Mēs tā neuzskatām. Un domājam, ka pašreizējais ietvers ir piemērots arī 5G regulējumam. Attiecībā uz radios frekvenci, jeb spektra eh, runājot, esam šeit mm, strādājuši kopā. Runājam par to, ka vajadzētu samazināt eh, šo eh, robežu eh, vērtību zem 700 MHz. Šo pozīciju mēs arī saglabājam. Padome to apstiprināja jūnijā. Un eh, ar to arī, nu, to, to arī paziņoja radiokomunikācija konferencē. Tātad šai gadījumā nekāda veida jauna priekšlikuma no komisijas šai jomā nenāks. Mēs vienkārši vēlamies aizstāvēt šo jomu par to, ka spektrs paliek eh, sal, sadalīts tāds, kā tas ir šobrīd. Esam nākoši klajā ar politiskajām vadlīnijām. Tās, tās izteica Fonderlajens kundze, un viņa arī ļoti daudz runāja par to, ka mums ir jābūt vidzai draudzīgai, jeb zaļai ekonomikai. Nu, un, protams, ka arī digitālā joma bija ļoti nozīmīga, izcēlās viņas uzrunā. Viņa teica, ka varētu būt, piemēram, arī tiesību akti par mākslīgo intelektu. Mēs tāpat esam daudz dzirdējuši par to, ka tiek runāts, eh, nu, šeit par tādu um, fi, par, um, par mākslīgā intelekta izmantošanu tādā veidā, kas varētu skart, uh, ietekmēt cilvēktiesības. Mūsuprāt, tas tiešām būs arī tāds uh, pāri sektoriem ejošs jautājums. Te nu savu uzstāšanos beigšu. Es zinu, ka ir vēl ļoti daudz citi jautājumi, bet esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lūdzu. Vielen Dank. Ich schlage vor. Liels paldies! Es ierosinu strādāt pēc šādas procedūras jautājums atbilde. Vispirms Šodros kundze, pēc tam kamervērt. Lūdzu, Šodros kundze, vārds jums. Paldies! par šiem ievadvārdiem, ko jūs teicāt. Protams, mēs eh, vēlētos arī uh, iepazīties ar šiem ieteikumiem, vadlīnijām, dalību valstīm, jo direktīva par audio vizuālo pakalpojumu sniegšanu mums bija ļoti tāds aktuāls jautājums, to nebija nebija tik viegli pieņemt šos noteikumus attiecībā uz sociālajiem tīkliem un video platformām. Un šis temata loks būs arī turmāk ļoti nozīmīgs. Man ir jautājums, vai esat sazinājies ar atsevišķām dalību valstīm, esat pie tām vērsies un runājis arī ar likumdevējiem? Vai īstenošana ir uh, pavirzījusies uz priekšu. E, mūs uh, kā deputātiem arī vajadzētu iesaistīties uh, darbā dalību valstīs, lai nodrošinātu to, ka šie jaunie noteikumi tiek veiksmīgi interpretēti, jo mēs vēlamies panākt, lai šī likumdošana praksē reāli darbotos. Paldies! Paldies! Jā, protams, mēs pievēršam lielu uzmanību lai, tam, lai direktīva tiktu vienveidīgi piemērota dalību valstīs, un kā jau tika norādīts, eh, progress ļoti lēns, un tas mūs satrauc, tīpaši domājot par termiņu, kas ir noteikts 2020. gada septembrī. Jā, ir arī neskaidrība par terminoloģiju, par naida runu un citiem terminiem. Tātad, uh, tā vietā, lai būtu fragmentēta pieeja, bet mums būtu visiem kopīgi vienādi jāizteno šo direktīvu. Mēs o, esam sagatavojuši vadlīniju projektu un a, mēs informējam atbildīgi, a, arī informēsim komiteju par uh, šiem jautājumiem un par uh, šo normu pārņemšanu nacionālā likumdošanā. Paldies vārds Kamervērts kundzei. Liels paldies, paldies! uh, Violas kungam, kurš ir gatavs mūs informēt un atbildēt uz jautājumiem. Man ir ļoti daudz jautājumu. Es vispirms gribu jautāt par audiovizuālo pakalpojumu direktīvas uh, īstenošanu. Jūs runājāt par to, ka visām jābūt ir skaidrām un vienkāršām, bet pašreizējā situācija, kā mēs dzirdām, absolūti uh, neatbilst šim aprakstam. Tālāk par 30% eh, Eiropas satura nodrošināšanu platformās. Tagad ir tiek minēti dažādi argumenti ar eh, dažādiem eh, seriāliem un citiem jautājumiem, un tagad šis, uz to viss tiek attiecināts 30% šī uh, šī kvota, bet mēs vēlamies, kā likumdevēji, nodrošināt, lai de facto reāli būtu tiešām 30% Eiropā eh, radītam saturam. Tālāk eh, šī jēdzieni par eh, nelielu uh, aud, publikas īpatsvaru un uh, raidīšanas laikiem, kad ir maz pieprasījums. Man tas viss šķiet uh, neliederīgi šeit, kad tiek runāts par dažādiem kritērijiem, ņemot vērā, cik daudz ir skatītāji, cik popul populārs ir šis pakāpojums. Manuprāt, tas nav liederīgi. Mums ir jārunā par uh, pamata nostādnēm, ja platforma izplata vid, audiovizuālo saturu, tad uz to attiecas šī direktīva fe, Facebook un citiem arī ir jāpakļaujas šīm normām un nevajag ar dažādiem kritērijiem šīs debats novirzīt uz citu pusi. Un es uh, arī eh, vēlos, lai komisija nodrošinātu padomes un komisijas uh, parlamenta lēmumu par to, ka līdz 2030. gadam ir šis jautājums par frekvencēm 700 MHz Uh, spektrā jāatrisina, lai viss būtu pieejams tā kā tas ir nolēmts. Pirms es dodu vārdu Violas kungam, man vēl viens jautājums par šīm radiofrekvencēm. Jūs jau minējāt, ka uh, ka tiek saglabāts frekvences līdz 700 MHz uh, apraides nodrošināšanai, nu kā tas skars teātrus, uh, koncertzāles un citas uh, šādas ēkas vai tas ir nodrošināts, jo kad Eh, šī pārēja uz dažādiem eh, frekvenču spektriem un vai jūs varat eh, nodrošināt to, ka nebūs atkal nepieciešams liels investīcijas šai jomā, ņemot vērā pārēju. Paldies! Pirmais punkts. Kamervērts kundze Eh, vispirms runāju par eh, šīm vadlīnijām vai ieteikumiem. Mēs eh, pie šā dokumenta šobrīd vēl strādājām, un jūsu minēta tie punkti, nu, ir tiešām strīdīgi, bet šeit ir jārīkojas. Protams, vienīgais cits variants būtu tad neizdot šādas vadlīnijas vai dalību valstīm to neiekļaut likumdošanā bet tā mēs ne pie kā laba nenonāktu. Un, lai panāktu e, tādu reālu rezultātu, ir e, jābūt atvērtiem, jāuzklaus dažādus viedokļus, jāpiedāvā labs risinājums. Un jūs runājāt par trim galveniem punktiem. Pirmais šī 30%, e, ko skaita vai kaut kādu seriālu uh, elementus, nu tad jau drīz šie 30% būs izsmelti, bet vai tam ir jēgas? Jo seriāls ir, nu, filmas uh, garā versija, varētu teikt, un uh, tādēļ ir varbūt cits veids, kā uzskaitīt uh, šis, uh, šos seriālus. Tālāk par to, cik uh, lielā cik uh, skatītas ir šīs platformas, cik uh, ir daudz uh, skatītāju. Nu, ja mēs visus šos punktus censtos ņemt vērā, tad šeit vispār ir absolūti nekādas pieredzes nav un nekas nav prognozējams. Un jūs tāpat norādījāt, ka runa ir par mākslu un uh, par to, kas ir teikts direktīvā par būtiskiem kritērijiem, kas ir jāpiemēro attiecībā uz sociālā tīkla video daļu, kas ir šis ziņas, noraidītās ziņas neatņemama sastāvdaļa. Un tāpat svarīgi ir ņemt vērā video materiālu vai eh, video ierakstu skaitu. Tas ir eh, gan tikai viens no kritērijiem. Kā es teicu, mēs šobrīd uh, vēl strādājām pie šī priekšlikuma. Tas uh, tiks pabeigts un mēs vienmēr esam iesaistījuši mūsu darbā arī kultūras uh, komiteju, uh, esam to iesaistījuši diskusijās, un gribu teikt, ka esam uh, gatavi ar jums tikties, konsultēties, jeb katreiz, kad jūs mūs uzaicināt, mēs pie jums ierodamies un skaidrojam, kā virzās uz priekšu darbs pie vadlīnijām. Tālāk par frekvencēm. Ir skaidrs, ka uh, šajā lēmumā par 700 uh, spektru bija arī elements par to, ko, kā atrisināt problēmu ar bezvādu mikrofoniem. Nu, šeit uh, ir iespējami risinājumi, un mēs jums nosūtīsim informatīvu materiālu par iespējamiem risinājumiem, kas tiek iecerēti. Tālāk Ferāns kundze. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Vispirms gribu teikt, ka nebiju informēta par uh, kultūras mantojuma digitalizāciju 3D uh, uh, formātā. Tā tad ir ļoti prieks dzirdēt par to jautājumu, vai kaut kas reāli tiek jau darīts. Otrs jautājums par regulējošiem, uh, regulatīviem lēmumiem, kas tiek uh, pieņemti iepriekšējā sasaukumā par uh, satura izplatīšanu tiešsaistē, par autortiesībām. Pie šā jautājuma strādāja arī mūsu grupas uh, deputāts par uh, kabeļu un satelītu tīkla apraidi. Eh, šīs tehnoloģijas turpina attīstīties, tādēļ pastāvīgi ir jāadaptē arī tiesiskais regulējums šai jomā. Un vēna piebilde par šiem 30% Eiropas saturam, kas šobrīd it kā neatiecas uz mūzikas platformām, un tas, tā ir nopietna problēma, jo līdztekus video materiāliem ir arī eh, šis elements, un ja ir Eh, meklētāju programmas, kas meklē automātiski eh, saturu, tad eh, netiek ņemts vērā šis daudzveidības Eiropas satura kritērijs, un par to arī būtu jāpadomā. Tātad par satura pārraidi tiešsaistē mums ir uh, arī jānodrošina Eiropas uh, kultūras aizsardzība, jānodrošina atalgojums mūsu radošai industrijai, mūsu radošiem cilvēkiem. Ir jānodrošina, lai uh, digitālā telpa joprojām būtu brīvības, demokrātijas telpa un likumdevējs nedrīkst pieļaut to, ka mums atkal aizsteidz, aizsteidz priekšā dažādi jauni lietošanas, izmantošanas veidi un risinājumi. Jūs pieminējāt direktīvu, jautājums, kā nodrošināt, lai tā tiktu ātri eh, transponēt. Francijā jau ir pieņemts lēmums par uh, tiešsaistē pieejamo saturu un uh, Eh, jāņem vērā to, ka šī attīstība tehnoloģiskā jomā notiek ļoti strauji, apsteidzot mūsu reaģēšanas spējas. Jautājums, kā mums sekot šim progresam un kā nodrošināt pastāvīgu uh, pielāgošanos šai attīstībai. Atbildi. Tātad pirmais jautājums par Eiropas kultūras mantojumu digitalizāciju 3D formātā. Mums ir uh, for, uh, projekts Eiropāna un esam tagad vienojušies ar dalību valstīm par standartiem un datu bāzes izveidi kultūras digitalizācijā. Un mēs arī strādājam ar UNESCO, uh, izvērtējot, vai šos Eiropas centienus nevarētu arī izvērst plašākā mērogā. Tāpat ir izveidota tehniskā uh, grupa uh, kopā ar dalību valstīm, un tāpat jādomā par uh, nākamo daudzgada finanšu plānu, jo arī šis būs svarīgs elements digitālajā Eiropā. Tālāk par likumdošanas aktiem, kas ir uh, pieņemti iepriekšējā sastākuma laikā. Nu, šeit ir ļoti liels apjoms. Tā tad ir šī direktīva, autortiesības, eh, kabeļu satelītu eh, aprēdes joma un eh, radio tīkli. Tātad ir ļoti svarīgi, lai tas viss tiktu transponēts nacionālā likumdošanā. Tātad aut autoru tiesībām un kabeļu satelītu likumdošanai šeit ir ilgāks transponēšanas laiks un īsāks laiks ir audiovizuāliem pakalpojumiem un telekomunikāciju jomai. Runājot par autoru tiesībām, mēs aicinājām īstenot ieinteresēto pušu dialogu par direktīvu 17. panta transponēšanu un mēs nodrošināsim to, lai notiktu atbilstoši struktūrēts dialogs par šo pantu. Un mēs arī daudz strādājam pie tā, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm. Un kā es teicu, es ceru, ka dalību valstis atturēsies no mikro uh, likumdošanas, ja tā varētu teikt jo galvenais ir transponēt visu šīs direktīvas saskaņotā ietvarā. Tālāk par šiem 30% tas attiec uz audio-vizālo jomu. Tālāk par uh, meklētāju programmām šeit ir uh, prominences noteikums, uh, kas ir iekļauts direktīvā, un tas attiecas uh, uz Eiropas uh, satu saturu. Un šajā gadījumā arī šai meklētāja programmai ir jādod, jānodrošina nu, eh, redzamība eh, šādam saturam. Melbārds kundai vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies Violas kungam par prezentāciju, paustiem komentāriem. Man pāris jautājumi. Vispirms vēlējos teikt, ka pozitīvi skatāmies uz jūsu centieniem nodrošināt, lai Eiropas saturs būtu redzamāks un labāk pārstāvēt šajās platformās, bet vēl ir jautājums arī par metodiku. Jautājums, kad jums būs pieejami šie dati, ko esat iecerējuši darīt, kādi būs nākamie soļi, tīpaši, ja nonāksiet pie secinājuma, ka kvota netiek ievērota. Otrs jautājums par dezinformāciju. Ja pareizi jūs sapratu, tad ir, būs paredzēts lielāks finansējums naudas nākamajam gadam, bet vai jūs varētu arī runāt par to, kādi konkrēti pasākumi tiks atbalstīti? Un vēl viens jautājums, kāds progress sasniegts veidojot uh, dialogu ar lielajiem spēlētājiem sociālo tīklu jomā, piemēram, Facebooku. Jā, ir skaidrs, ka grūti ir ar viņiem sadarboties, grūti kaut ko panākt uh, no šīm sociālo tīklu platformām. Uh, Un jautājums, ko darāt attiecībā uz ētikas jautājumiem mākslīgā intelekta kontekstā, vai ir paredzēts ierobežot kaut kādu instrumentu izmantošanu, lai ietekmētu internetu lietošanu, lietotāju rīcību. Paldies par 30% attiec video pēc pieprasījuma, teiksim, ja platforma neievēro šo prasību, tas nozīmē, ka ir pārkāptas Eiropas Savienības tiesību normas vai nacionālā likumdošana. Un tā par to ir atbildīgs neatkarīgais mediju regulators, kuram tad ir jāveic atbilstoši pasākumi. Mēs uh, palīdzēsim uh, uh, nodrošināt šo uzskaiti platformās, lai mēs gribam izveidot arī īpašu indeksu, lai noskaidrotu Eiropas satura īpatsvaru. Tas atvieglos šos pasākumus, un mēs aktīvi strādāsim pie Eiropas satura indeksēšanas mēs vēlamies palīdzēt faktu pārbaudītājiem strādāt un sadarbot, bet mēs nefinansēsim šo darbu, jo pretējā gadījumā iznāk patiesības ministrija. Mēs tikai eh, centīsimies nodrošināt, lai būtu droša telpa, uh, jo, diemžēl, eh, ir notikuši arī kiberuzbrukumi šiem faktu pārbaudītājiem. Tātad, lai varētu notikt informācijas apmaiņa, sadarbība, lai būtu pieejama datu bāze, un tas ir eh, galvenais, ko mēs veiksim. Jā, par lielām platformām mēs eh, sadarbojamies, un mēs arī atzinīgi vērtējām to, ka ir pieņemts uh, Uh, rīcības uh, kodeks, uh, kas nodrošina pašregulāciju. Un šajā AVMSD direktīvā pamatnoteikumi uz naida runu vai, vai atbilstošiem video materiāliem. un pirmo eh, simts dienu laikā eh, mēs esam eh, RAI platformā un tās dalībniekiem runājām par uh, vadlīnijām, un atsevišķi uzņēmumi jau uh, brīvprātīgi izteno un pārbauda šīs vadlīnijas. Līdz gada beigām būs uh, pieejami šo brīvprātīgo testu rezultāti. Uh, Heninas. Heninas. Um, vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank. Tad, tad uh, paldies. Es uh, neesmu varbūt tik liels tehnikas speciālists kā uh, Eh, Rājans kundze vai Kamervertas kundze, bet, eh, nu, vispirms jautājums par šiem 3D modeļiem, kā tie tiks eh, izmantoti, kādi šeit ir nolūki, priekš kam tas tiks izmantots muzejos vai kādās digitālās atbāzēs. Tālāk par 30% un radošo Eiropu, jā, varat rēķināties ar mūsu atbalstiem, un tieši manai paudzei ir svarīgi, lai tiktu atbalstīta mūsu pašu Eiropas identitāte, un šeit ir nepieciešams vēl lielāks atbalsts radošajā un kultūras jomā. Tālāk par, par platformām un par to, ka tajās ir jāpiedāvā 30% Eiropas satura Es gribu, tika runāts par to, kā visu var izmērīt, bet jautājums arī par e, jautā e, izmaksām varētu būt, ka, teiksim, lai uh, izpildītu šo prasību, tiktu uzpirkts kaut kāds lēts saturs, bet varbūt mēs varētu uh, rīkoties citādi un šo naudu tērēt, uh, lai atbalstītu kultūru un uh, radošumu. Uh, jautājums arī, vai komisija vēlas atbalstīt radošumu un uh, cilvēkus, kas arī pārtiek no radošās darbības, lai atbalstītu filmu radīšanu un arī digitālās, uh, da, digitālo spēļu radīšanu un lai arī nodrošinātu uh, Eh, teiksim, mūsu spēļu izstrādātājus un eh, arī darba laika prasību ievērošanu. Un eh, YouTube, Spotify un citi, vai ir doma par to, ka mēs no savas puses varētu radīt Eiropas kvalitatīva satura platformu? Un par uh, finanses finansējumu, kā komisija ir paredzējusi nodrošināt ap, atbalstu un finansējumu un vēl cīņu pret uh, dezinformāciju un uh, par tādu ļoti slēptu dezinformāciju, kur faktu pārbaude ir apgrūtināta. Lūdzu, paldies, tagad vārds Violas kungam. Nepaldies. Mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Uh, un vienlaiks tomēr īsi un kodolīgi. Jautājumi tiešām būtiski. Pa 3D modeļiem. Doma bija uh, eh, attīstīt šos 3D modeļus un tos nodot lietošanai nevis tikai tiem, kam ir jāsaglabā kādi kultūras artefakti, bet arī jaunu uzņēmumiem, piemēram, jebkuri, kuri ir gatavi tos uzreiz pielietot, lai veicinātu Eiropas kultūru. Mēs to saskatām kā izcilu iespēju, lai līdzsvarotu gan šīs vajadzības, gan arī radītu jaunas iespējas. Paradot uh, radītājiem. Nu, tiešām varam runāt par paradigmu maiņu Eiropā. Ir spēkā tagad jau direktīva, kas eh, principā pasaka, radītājs, autors ir eh, tiesīgs saņemt atlīdzību savu radīto darbu. Un arī, piemēram, arī tie, kas rada šos digitālās spēles, arī viņi ir autori. Un līdz to viņus pilnībā aizsargā šī direktīva. Ir skaidri atrunāts, ka programmatūras attīstītāji tas ir cits jautājums, bet savādāk, ja kurš autors, kas ir radījis ko jaunu, arī, piemēram, video spēles, arī ir uz viņu attiecina šī autora direktīva. Nu, vispār šī mēdīju programma, ko tā kopumā regulē. Uh, un tās attiecinībās arī ar kultūru. Nu, lūk, mediju programmā. Mēs šobrīd esam ļoti vīlušies, nu, skatot, kas vispār ir notiek. Nu, nu, tur ir kā daudz veida arī norunas starp dažādiem sponsoriem. Nu, neatklājās, un tas tiek apiets. Mēs īstenībā vēlētos, lai būtu pieejami vairāk Eiropas radītie produkti, uh, Bet, lai tas īstenotos, pirmkārt ir jāatrisina jautājums par izplatīšanu, mm, kas ir jāorganizē savādāk, un otrkārt ir jāskatās, lai digitālās platformas varētu arī izplatīt tieši Eiropas produktus. Jāzīst, ka pavisam maz Eiropā radīto mākslas produktu ir pieejami Eiropas platformās. Pilnīgi paradoxāli dažkārt ir pieejami tie vairāk ASV, ASV platformās, bet Eiropā jums nav iespējas redzēt šos jaundarbus. darbus. Un tas ir e, nopietns jautājums, kas ir jārisina. Tāpat arī par finansējumu, bet arī par šo izplatīšanu un pieejamību. Jā. Par Euronews. Es saprotu, ka jums ir plānots īpašas diskusijas par Rabbit lietu, ko izskata Eiropas revizijas palāta nu, līdšanai komisijā. Mēs esam darījuši visu, lai uzlabotu Eiroņu situāciju, piesaistot jaunus partnerus, jaunus arī sabiedrotos. Nu, kā mēs to redzam no kopējā misijā, uzstādījumi ir izpildīti, bet nu, skatāmies, kāda varētu būt nākotnē. Jaunās vadlīnijas, nu, politiskais uzstādījums, ko mums sniegs jaunā komisija, komisijas sastāvs. Un tikai tad arī mēs varēsim runāt par šo nākotni. Tiešām pat, pati, nu, īsti viltus ziņas, angļu sauktām par deepfake. Nu, tas dažkārt ir tieši tā veidots, lai sagrozītu patiesību un to pilnībā sagrautu. Ir tā, ka tehnoloģija, protams, spēja mums daudz ko palīdzēt, arī mākslīgais intelekts, kas spēja pats radīt viltu ziņas un reiz arī spēja palīdzēt to atklāt un pret to cīnīties. Nu, tātad mums jāskatās, kas nu, tās nav vienkārši pašplūsmā, bet gan ir virzītas platformas. Paldies! Signor direttore generale, grazie tante per eh, essere venuto. Paldies, ģenerāla direktora kungs, ieradāties pie mums. Saka Ruiz Deveza kungs. Mans pirmais jautājums jums. Vai jūs lūdzu varat apstiprināt, vai tieši otrādāk, ka varam rēķināties ar zināmām pārmaiņām valodu lietošanā? Ka vairs nerunāt par tikai radošo kultūru nozari, bet gan jau uh, atsevišķajām nu, tādām satura mm, pozīcijām. Tātad mainās terminoloģija. Vai jūs to varat komentēt, lūdzu, vai apstiprināt? Un otrkārt, kas skar sociālās inovācijas. Cik lielā mērā šīs sociālās inovācijas iet roku rokā ar dažāda veida atbalsta programmām radošai nozarei, radošām industrijām, vai arī varam tomēr rēķināties ar ko citu, ka piemēram arī muzeji iegūtu lielāku atbalstu. Un vēl par budžetu. Te es pilnībā jums piekrītu. Bet kā es to redzu? Manuprāt, tas tomēr ir īpaši komisijas uzdevums. Un šajā gadījumā jaunajā komisijas priekšsādātājai tas ir uzdevums tieši nodrošināt, ka nu, ka, nu kultūras tādām nav vienkārši kārtējā sadaļa budžetā. jo kultūras jautājumi faktiski tas ir reizē arī jautājums par politisko savienību, un tas ir skaidri jāapsaka, un tas jāatspoguļo arī budžetā. Paldies! Jā, ja par jūsu pirmo jautājumu. Nu, ja par kādām paradigmām jūs tieši runājat, uh, kur šīs izmaiņas ir komisijā. Dažkārt terminu lietošanā ir vienkārši sinonīmi, dažkārt ir tiešām pamatots izmaiņas. Bet kopumā mēs tā saucam par, par radošajām industrijām, jo radošums var izpausties daudzos veidos. Nu, tā kā radošums un uh, saturs tas jau parasti ir viens tas pats, nu, tikai jautājums, kā to nosaucam. Uh, Tālāk radoša Eiropa, jā, šīs dažāda veida darbības ir eh, vērstas šo virzienu. Piemēram, mēs mm, dokumentālo filmu ražošanā arī runājam par pieejamiem filmu arhīviem un izglītības jomu. Tā kā ļoti nozīmīgs jautājums. Un to nedrīkstam arī aizmirst. Jā, protams, nozara nodarbojas ar saturu, bet tā tomēr ir daļa no kopējas ekosistēmas, kas ir visu filmu nozare, filmu ražošana. Tā kā tam ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība. Un par budžetu. Ir komisijas priekšlikums, kas paredz palielinājumu. Nu, tā ir komisijas nostāja. Nu, jūs jau zināt, kā notiek budžeta sarunas, tās vienmēr sarežģītas. Uh, un es arī nesteigšos notikumiem pa priekšu. Arī nevaru pateikt, kas būs nākamās jaunās komisijas nu, uzstādījums, bet eh, eh, jaunie vēlētā priekšstādātāja jau skaidri pasaka, ka mums ir jāsaklabā Eiropas vērtības. Un tas ir ļoti nosvarīgs tāds jau rādītājs. Paldies tālāk, Koljāras kungs. Paldies, Vielas kungs, kā esat šodien pie mums. Paldies par jūsu uzrunu. Jūs runājat par audiovizuālā mediju direktīvu 28b3 runā tieši šajā pantā par to, ka video platformu un uh, šo šērošanas uh, platformu darbības nevar novest pie tā, ka tiek arī filtrēts saturs. Vai varam nodrošināt, ka dalībvalsts šos noteikumus piemēros pareizi? Un vēl ir jautājums par tīkla neutralitāti. Par atvērtā internetu piekļuvi. Nu, secinā, secinājums līdz šim ir bijis, ka faktiski šī joma nav jāregulē. Tomēr pilsoniskā sabiedrība signalizē komisijai, ka ir daudz problēmas, kas ir palaistas garām piemēram, par to, kā uh, vispār var iesaistīties tīklā, un tur ir šis, šis nulles, dažādi rekomendācijas, uh, dažādi veidi operatoru un nelojāla darbība, un arī neat, nesamērīgi sodi, kas paredzēti dalībvalstīs. Vai komisija šiem jautājumiem tomēr pievērš uzmanību un ir gatava tos arī izklāstīt nākošā ziņojumā? Paldies! Par pirmo jautājumu. Manuprāt, direktīva nodrošina līdzsvaru, kas ir vēlreiz atkal jāizlasa un jāsaprot, jebkuram, kas arī šo transponē nacionāla likumdošanā, lai risinātu jautājumus tieši jau par saturu un arī par naidu kurināšanu un šādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šīm platformām. Viens ir um, šī cieņa, otrs ir jautājums par nelegālo saturu, tālākais naidu kurināšana un vārdu brīvība. Priekšstādātas kundze noteikti atcerēsies, ka par šiem jautājumiem ļoti aktīvi arī jau runājām. Septiņu trialogu sarunu laikā Un arī parlaments tieši uzstāja, lai būtu šāds līdzsvars. Direktīvā tagad ir atrunāts pavisam skaidri, un tas man varbūt jums arī jāatgādina, ka jānodrošina šis līdzsvars. Un šo līdzsvaru vislabāk varam nodrošināt, ja arī uzticam uzraudzību neatkarīgam regulātoram. Jo galu galā jāpieņem konkrētie lēmumi, nu tas ir vienmēr par katru individuālo gadījumu. Un tādēļ direktīva piedāvā šādu divu pakāpju sistēmu. Pirmā pakāpe, ka ievarot visus nosacījumus, platformas um, seko direktīvu nostiprinātiem principiem. Uh, Tas nozīmē pārbauda, vai viss ir savās vietās un darbojas. Tātad varētu runāt šeit par pašregulāciju un konkrēto satura, konkrētos elementus nemaz neskatā. Bet, ja parādās sūdzība, ko saņem regulators, tad ir jāskatās ļoti precīzi, vai tiek ievērot šis līdzsvars. Uh, Un ir jānodrošina, uh, ka ir nepieciešama kāda iejaukšanās, tā tomēr ievēro šo līdzsvaru. Un nekādā veidā valdība nediktē regulātoram, ko darīt, ko nedarīt. Un tādēļ ir svarīgi, ka ir arī šis regulātora tīkls, kurš nodrošina sadarbības starp regulātoriem, un sistēma pati nodrošina līdzsvaru starp vārdu brīvību, par satura aizsardzību un arī par individu cieņas neskaramību. Un tas ir skaidri atrunāts šajā direktīvā. Tas ir ļoti trausls līdzsvars un mehānisms kopā, kopumā spēj nodrošināt mērķu ievērošanu. Tālāk par tīkla neutralitāti. Tīkla neutralitātes noteikums nekādā veidā nu, nevar saukt par perfektiem, jo nekas jau šajā pasaulē nav perfekts. Un īpaši jau no likumi un noteikumi. Uh, Bet, jebkurā gadījumā, tomēr tas ir vislabākais noregulējums vispār pasaulē. Nekur citur pasaules vietās nekas līdzīgs nav sasniegts. Tā kā mēs runājam jā, par pilsoņu aizsardzību, par arī startupiem, jaunu uzņēmumiem. Jā, par šo zero rating, nu tur varētu vēl šo to vairāk darīt, bet, nu, te ir ļoti nopietni iebildumi arī. Un regulātori katrs atsevišķi dalībvalstīs var arī nu, aizliegt šo nulles likmi. Jautājums ir par izmaksām arī. Vai būs lielāki izdevumi, tas kļūs dārgāk, vai tomēr būs lielāki iegūmi? Ja mēs no jauna pārskatām tātad šos noteikumus, ko mēs varam sagaidīt, kaut kādu labāku noregulējumu vai sliktāku noregulējumu. Šobrīd Kā mēs to redzam? Vislabākais veids, kā var vispār aizsargāt šos principus, kas jau ir nostiprināti regulā, un um, kā nodrošināt arī šo līdzsvaru starp satura aizsardzību, vārda brīvību un tā tālāk, ir tieši nodrošināt ciešāku sadarbību starp regulātoriem. Uh, Nu, tā ir šī aktuālā situācija. Ja jūs uzskatāt, ka pēc pāris gadiem tomēr atkal varbūt ir jāpārskat šādās, mēs esam gatavi nākt klāt ar savu atzinumu. Tā kā mums spēkā noteikumi, ka tulku dienas strādā līdz 12.30, tad es uzreiz dodu uh, kamervērdas uh, kundzes jautājumu, un pēc tam droši vien mums būs jāturpina angļu valodā. Jā, tā kā es aicinu jūs ar izpratni raudzīt uz situācijas, ka maina šobrīd kārtību. Jā, paldies! Um, Vandar Lajens kundze jau 16. Eh, jūlijā arī tieši runāja par šiem jautājumiem un runā arī par digitālās platformas drošības jautājumiem, lai uzlabotu sniegtos digitālos pakalpojumus. Un tādā ziņā arī pieminēja iespējamo vajadzību pārskatīt e-komerc direktīvu. Uh, Bet šobrīd ir pilnīgs neskaidri šī situācija, cik lielā mērā tas notiks un, piemēram, arī ievēros vārdbrīvību, viedokļu daudzveidību un nodrošinās daudz labāku risinājumu nekā šī brīd, šobrīd spēkā esošā sistēma to paredz. Tā kā man interesē jūsu komentārs, kā jūs to redzētu, un vēlreiz jautājums par internetu piekļuvi. Daudzas nevalstiskās organizācijas vēl arī vēstulē ir skaidri atrunājušas jautājumu ka, diemžēl, tīkla neutralitātes ziņā komisija nav ievēros visu konsekventi, un te ir ļoti lieli trūkumi ar īstenošanu dalībvalstīs. Kā jūs reaģētu uz šādu kritiku? Un tāpat arī mēs varam saprast no jūsu arī ziņojuma, kā saskaņā ar regulas eh, sesto pantu ir jāievēro visi arī atturošie arī pasākumi, kas, diemžēl, nevienmēr ir pat nodefinēti un pārējie noteikti daudzie citi noteikumi par interneta ātrumu, nu daudz viet dalībvalstis to neievēro. Vai komisija tam seko, vai jūs paredzat kādus sodus? Vai šāds mehānisms spēkā, lai tiešām panāktu, ka regula tiktu pareizi piemērota dalībvalstīs, kā to ir noteicis likumdevējs? Paldies, vēl apkopasim atlikušos jautājumus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 And I want to highlight the concerns that we've all heard about the mental health of children, of teenagers and young people. Man īpaši interesē jautājums arī par apdraudēm jauniešiem. Um, kādi ir jūsu secinājumi um, par digitālajām platformām un saturu? Tātad, kāds ir jūsu plāns? Februārī jūs taču arī sacījāt jau kaut ko par to, ka jūs esat gatavi plašākam konsultācijām ar lielajiem ekspertiem un lielajiem uh, gigantiem, kā piemēram uh, Um, nu, šīs konsultācijas tad notiek, vai jums ir izdevies viņus pārliecināt, ka nav jārunā tikai par peļņu, bet ir jāņem vērā arī jauniešu garīgā veselība? Un piedošana vēl viens jautājums. Un es arī aicinu jūs visus uh, piedalīties jauniešu vizītē. Mm, viņi ieradīsies šeit Briselē, un jūs droši vien tad varētu ar viņiem tikties. Um, letzte Frage von mir. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Man ir vēl viens jautājums arī, kur mēs runājam par Euronews. Rītdien mēs uzklausīsim revīzijas palādes ziņojumu par konkrētu lietu. Es gribētu dzirdēt arī komisijas komentāru par jau zināmo saturu, šī atzinuma saturu.